Good morning, all the colleagues. Welcome to the... Labrīt visiem kolēģiem! Sveicu jūs Regija komitejas sēdē. Gribu sveikt Korīnu Kretū kundzi, eh, komisāra amata kandidāta reģionālās politikas jautājumos. Sveicu arī Māku Rebrun, reģionu komitejas priekšsēdētāju kā arī kolēģis no Eiropas komisijas un Eiropadomes. Šī sēde tiek pārraidīta internetā, lai eh, tājas gaitai varētu sekot pilsoņi eh, arī ārpus šīm telpām. Tagad un arī vēlāk eh, šīs sēdes ieraksts būs pieejams Eiropas parlamenta mājaslapā komisāru apstiprināšanas vadlīnijas ir atrunātas uh, kārtības reglaments 16. pantā, un tur ir teikts, ka parlaments novērtē komisāra amatu kandidātus, balstoties uz viņu vispārējo kompetenci, eh, neatkarību un Eiropas ideju atbalstu izvērtē viņu zināšanas attiecīgajā kompetenci jomā un komunikācijas prasmes. Uh, Komisāra amata kandidāte ir atbildējusi jau uz iepriekš sagatavotiem jautājumiem. Viņas rakstiskās atbildes ir izdalītas komitejas deputātiem visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Gribu paskaidrot, kāda būs uzklausīšanas struktūra šodien. Vispirms komisāra amata kandidāte tiek aicināta izteikt eh, sākuma uzrunu līdz 15 minūtēm. Pēc tām būs laiks 45 jautājumu uzdošanai no komitejas deputātu puses, uz uh, kuriem komisāra amats kandidāta atbildēs pēc ping-pong principa. Jautājums atbilde, jautājums atbilde. Mēs sāksim vispirms ar jautājumiem uh, no septiņu politisko grupu līderu puses. Uh, katrs no šiem raundiem 5 minūtes. Tātad viena minūte jautājums, divas minūtes atbilde, pusminūte papildus jautājums, pārējais laiks atbildēji. Tālāk 38 jautājumi, 3 minūtes katram 1 minūte jautājumam, 2 minūtes atbildēji. Pēc tam es došu vārdu Lebrunu kungam, reģionu komitejas priekšsēdētājiem, īsai uzrunāju. Noslēgumā Korina Kretsu kundze, reģionālās politikas komisāra amat kandidātei, būs piecas minūtes noslēguma uzrunai. Uzstāšanās laiks ir sadalīts pēc dehont metodas, un uzstāša, jautājumu uzdošanas secību nolēma politiskā grupa vadītājs. Šie jautājumi nav grupēti pēc tematiem. Vēlos pasvītrot, ka ir ļoti svarīgi, lai visi runātā ievērotu atvēlēto laiku jautājumu uzdošanai un atbilžu sniegšanai, jo pretējā gadījumā daži kolēģi nevarēs izteikties. Tāpat kā plenārsēdē jūsu priekšā būs chronometrs, Tulkojums ir pieejams 22 oficiālās Eiropas Savienības valodās, līdz ar to visi runātāji var izmantot savu dzimto valodu, bet lūdzu nerunājiet pārāk ātri. Pēc eh, šīs, šī ievada es ceru, ka procedūra ir skaidra un saprotama, un es atklāju debatas. Vēlos dot vārdu komisāra amatu kandidātei neilgāk kā 15 minūtes. Pēc tam sekos jautājumu un atbilžu laiks. Lūdzu, Kretsu kundze, vārds jums. President, honorable members of the European Parliament, dear colleagues. Dāmas un kungi, priekšsēdētājs kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Šodien es esmu izvirzīta kā komisāra kandidāte reģionālās politikas jomā. Es zinu, ka šī komiteja, jūsu komiteja ļoti svarīgu lomu spēlē jaunajā likumdošana, jaunā likumdošanas ietvara sarunās, un es pateicos referentam par uh, izcili veikto darbu ir, uh, tiek apspriesta reģionālās politikas reformu likumdošanas paketi. Jūsu komitejā ir daudz deputātu, kam ir uh, liela pieredze uh, strādājot uz vietām, un jūs um, dosiet lielu pievienoto vērtību Eh, turpmāko gadu laikā. Es arī augstu vērtēju komisāra Hāna veikto eh, reģionālās politikas jomā. Šī politika ir eh, solidaritātes izpausme starp Eiropas sociālo modeli un dalību valstīm cenšoties pārvarēt krīzi, reģionālā politika ir svarīgs instruments, lai uh, veicinātu investīcijus. Uh, Un šis ir arī instruments, kā sadalīt integrācijas ieguvumus starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem, austrumiem un rietumiem visu Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Tādēļ es uzskatu, ka ir šai politikai būs svarīga joma Žana Kloda Junkera investīciju Uh, un attīstības programmā, un uh, šajā darbā ir jāiesaist arī nevalstiskās organizācijas. Šī politika būs uh, viena no prioritātēm Eiropas komisijai līdztekus inovācijām, pētniecībai, enerģētikas politikai, kohē, sociālai kohēzijai politika tiks īstenot ņemot vērā dalību valstu uh, īpatnības reģionu un pašvaldību īpatnības. Tāpat tiks ņemtas vērā arī īpaši attālo reģionu intereses. Uh, šajā politikā ir jāiesaista visi spēlētāji uh, visos reģionos. Uh, Eh, šī, šeit nav runa par, eh, par labdarību, par budžeta atbalsta instrumentu. Esmu pārliecināts, ka investējot reālā ekonomikā mūsu reģionos un uh, stiprinot to ekonomikas potenciālu, mēs stiprinām visu Eiropas Savienības ekonomiku kopumā. Uh, ja mani apstiprinās šai amatā, manas politiskās prioritātes būs šādas. Pirmkārt, uh, palielināt reģionālās politikas ieguldījumu, jaunu darba vietu un ekonomikas izaugsmes nodrošināšanā. Eh, tiks īstenota tāda politika, kas stiprinās Eiropas Savienības pārvaldību, ir jāgūst reāli taustāmi rezultāti, lai kas ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība varētu pārvarēt krīzi E, turpmāko septiņu gadu laikā ir jātīsta partnerība, lai uzlabotu visu Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitātei, skaitā neaizsargāto iedzīvotāju grupu un bezdarbnieku dzīvi. E, un uh, uh, ir jāsniedz atbalsts uh, krīzes vismagāk skartajiem uh, reģioniem. Uh, turklāt uh, ir nepieciešamas jaunas normas, lai politikas īstenošana būtu efektīvāka, lai bū, nodrošinātu izvirzīto priekšnoteikumu īstenošanu. Uh, Uh, saskaņā ar ekonomikas pārvaldības principiem lielāks akcents tiek likts uz uh, reģioniem. Tā kā mūsu uh, publiskie resursi ir ierobežoti, tad tie ir jāizmanto visefektīvāk, lai atbalstītu ekonomikas izaugsmi un radītu jaunas darba vietas. Un uh, mēs uh, meklēsim uh, sinerģiju, lai uh, nodrošinātu pienvienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī. Un uh, tā pašā laikā dalība valstīm jāsaprot, ka 2014. un 2020. gadā nevar strādāt pa vecam. Ir jāizmanto uh, pastāvošās iespējas un pilnībā jāizmanto uh, Eiropas Savienības budžeta iespējas, un tas attiecās uz mūsu um, iespējām un pienākumiem un uh, kohēzijas politikas īstenotājiem ir atbildība nodokļu maksātāju priekšā šos līdzekļus izmantot uh, Uh, labākajā veidā, lai uh, veicinātu attīstību un apliecinātu mūsu ticību Eiropas projektam un ir jāsasniedz konkrēti rezultāti. Kā jau es teicu, kopā mēs esam stiprāki nekā katrs atsevišķi un es uh, nākamgad arī esmu paredzējusi sagatavot ziņojumu, ja mani apstiprināšu amatā par uh, uh, kohēzijas politikas īstenošanu. Un es esmu pārliecināta, ka ir uh, daudz svarīgāk nodrošināt sadarbību, uh, ir jāīsteno kvalitatīva um, ir jāuzlabo administrācijas kvalitāte mazāk attīstītajās valstīs. Šie principi ir vēl svarīgāki nekā pat finansējums ir jāsniedz atbalsts programmu īstenošanas administratīvā potenciāla veidošanā un jāsniedz atbalsts dalību valstīm. Tāpat jātīsta publiskā privātā partnerība, konkrēti definējot uh, mērķus. Uh, šāda sadarbība var dot savu ieguldījumu programmu īstenošanā Tāpat Eiropā ir jāizplata uh, pozitīvā prakse, kas gūta pilsētās, uh, reģionos un pašvaldībās, un es izmantošu pilsētu tīkla iespējas un tiks uh, izmantoti arī pilotprojekti, lai veicinātu paraugu prakses apmaiņu. Ir pilnībā jāizmanto uh, pol, politikas atbalstu saņēmēju uh, dzīve jāpadara vienkāršāka, ir jāieklausās mazajos un vidējos uzņēmumos, jo dažkārt šīs administratīvās procedūras ir pārāk garas un birokrātiskas. Jaunais administratīvais ietvars uh, ir, ir vērst uz to, lai eh, vienkāršotu šīs procedūras un sniegtu maksimālu uh, atbalstu labuma guvējiem. Kohēzijas politika veido vienu trešdaļu no Eiropas Savienības budžeta, un tādēļ ir jānodrošina, lai šie līdzekļi tiktu atbilstoši eh, labi pārvaldīti saskaņā ar finanšu regulu un labas pārvaldības principiem. Tāpat ir jācīnās pret krāpniecību, ir jāizteno nulles tolerants šai jomā esmu gatava sadarboties ar jūsu komiteju, uh, strādājot pie šiem jautājumiem, un arī uh, ir uh, jādomā par to, kā labāk informēt mūsu pilsoņus par šīs politikas īstenošanu un rezultātiem. Jo nevienmēr mūs sadzird, nevienmēr mēs varam pilsoņiem parādīt, ko mēs reāli darām. Tāpat uh, būs jāstrādā arī pie jaunā likumdošanas ietvara izveidēja laika posmā pēc 2020. gada. Arī šajā darbā Eiropas parlamentam ir jāiesaistās jau no paša sākuma, kā to ir teicis Junkera kungs, runājot par Eiropas Savienības nākotni, tiks uh, pārskatīta daudzgadu finanšu schēma, lai pārorientētu Eiropas Savienības budžetu uz uh, darba vietu, ekonomikas eh, radīšanu, ekonomikas izaugsmu un konkurētspējas veicināšanu. Es, vei, es vēlos īstenot konstruktīvu dialogu eh, šajos jautājumos un par labas pārvaldības principiem. Es uzskatu, ka attiecībām starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu ir jābūt balstītām uz caurskatāmību, savstarpējo uzticību, cieņu vienam pret otru, un mums visiem kopā ir jāstrādā mūsu pilsoņu interesēs. Un tieši tādēļ esmu gatava strādāt ar jums pēc iespējas ciešāk, lai veiksmīgi sasniegtu kopīgos Eiropas mērķus. Paldies, un tagad esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem lai mēs eh, kopā varētu veiksmīgi realizēt savu politiku. Paldies! Thank you, Mrs. Kretsu. And... Paldies Kretsu kundzei. Un tagad sākam ar pirmo jautājumu raundu. Uh, Van Istelroja kungs, lūdzu. Paldies. Kreto kundze sveicu jūs tautas partijas deputātu vārdā šajā komitejā un esat sveikta kohēzijas un reģionālās attīstības pasaulē. Jums tā ir jauna pasaule. Mēs esam atjaunojuši regulas, atvēlot vairāk nekā 300 miljārdus eiro investīcijām. Tik tālu viss izstās labi, bet sliktās ziņas ir tās, ka pastāv plaisa starp investīcijām un maksājumiem, un šī plaisa palielinās vismaz uh, saistībā ar līdzekļiem, kas būtu pieejami realizētajiem projektiem Pagājušā gada beigās akumulētā summa bija 23 miljārdi eiro kohēzijas fondā. Tā ir starpība starp maksājumiem un saistībām. Un kā e, jūs risināsiet šo problēmu kopā ar saviem pārējiem kolēģiem? Jo atbalsts saņēmējiem ir jābūt spējīgiem uzticēties Eiropas Savienībai par to, ka Eiropas Savienība izpildīs savas saistības. Paldies! Atbilde. Paldies un gribu arī pateikties jums par eh, sasniegto šeit, jo jūs esat šīs komitejas uh, ilglaicīgs deputāts, bet par jautājumu, ko jūs uzdevāt, jā, tas mūs satrauc visus, jo šīs problēmas uh, ir radījušas grūtības atbalsta saņēmējiem, un 23 miljārdu neveiktie maksājumi, um, kas uzkrājās līdz pagājušā gada beigās. Kā jūs zinat, uh, ka, protams, ja tikšu apstiprināta amatā, man būs jāstrādā apstiprinātā budžeta ietvaros, bet var būt droši, ka es šo jautājumu noteikti skatīšu kopā ar saviem kolēģiem, jo es uzskatu, ka svarīgi ir ne tikai, lai programmas būtu kvalitatīvas, bet lai būtu nopietna apņemšanās, arī politiska apņemšanās šos projektus finansēt. Es strādāšu kopā ar uh, budžeta komisāru un citiem, kas ir atbildīgi par šo jomu. Uh, bet es saprotu, ka šo situāciju varētu uzlabot, ja jūs atbalstītu komisijas priekšlikumu attiecībā uz budžeta grozījumiem 2014. gadām un ja jūs atbalstītu komisijas piedāvāto budžeta projektu 2015. gadām. Tas ļautu palēlināt tempu, kādā uzkrājās nesaktie maksājumi, un tas ļautu atrast risinājumu, lai izvairītos no sistemātiskas maksājumu kavēšanas. Bet, kā teicu, pirmais, ko pateikšu saviem kolēģiem, ir, ka mēs nedrīkstam apdraudēt investīcijas inovāciju jomā, enerģētikā, izglītībā un cīņā pret sociālo izstumtību. Ir ļoti svarīgi rīkoties pieejamā budžeta ietvaros un atrast risinājumu nesaktajiem maksājumiem. Paldies! Paldies! Van Nisteroja kungs, man prieks, ka jūs apzināties šo problēmu, ar ko jums nāksies saskaties tuvākajos gados, jo šeit mēs runājam par tā saucamo sniega bumbas efektu. Un jums, kā zinat, regulāri būs jāinformē mūsu komiteja par esošo situāciju. Uh, jo eh, no eh, iepriek, iepriekš no um, reģionu ģenerāla direktorāta saņemtā informācija bija pārāk novēlota, un tas neļauj mums palīdzēt jums jūsu darbā, un tas neļauj mums izpildīt mūsu pienākumu. Vai jūs varat apsolīt, ka sniegsiet mums pilnīgi visu jūsu rīcībā esošo informāciju mūsu komitejā šeit, un ka jūs piedalīsieties eh, debatēs ar šo komiteju, lai kaut kas mainītos. Jo ne jau tikai budžetu komiteja runā par budžeta izpildi, jo tās ir lietas, kas ietekmē mūs un mūsu vēlētājs nepastarpināt. Vai jūs mums ar to apsolīt? Atbilde. Visus šos gadus esmu sēdējusi otrā pusē, un esmu teikusi tieši to, ko jūs nu pat teicāt. Es nevaru mainīties vienas dienas eh, laikā, un es pilnībā piekrītu, ka informācijas apmaiņā ir jānotiek, lai atrastu risinājumu kopā, jo, kā es teicu, tā nav problēma, kas skar tikai reģionu attīstības jautājumus, bet tā ir visaptveroša problēma un tā ietekmē saņēmējus uz vietas un Un mums ir jāatrod risinājums, eh, kā eh, panākt, lai dalībvalstis veiktu saulēcīgas iemaksas noteiktajā termiņā. Paldies! Paldies, Kreco kundzei. Tagad došu vārdu Andrejā Gocolīno kungam, lūdzu. Paldies! Vispirms vēlos eh, sveikt Krecu kundzi un novēlēt visu to labāko turpmāk pildot uh, savu amatu. Gribētu norādīt uz problēmu, kas man šķiet uh, izvēršas uh, kopš tika parakstīti pirmie partnerības līgums ar komisiju un dalību valstīm. Par pilsētām kā atbalsta saņēmējām. Mums ir programmas, eh, uz kurām būtu rūpīgāk jākoncentrējas vēl plānošanas fāzē, un vai komisija varētu tuvākajos mēnešos kaut ko darīt, lai tiešām vienkāršotu eh, pārvaldības sistēmas un atgādināt dalību valstīm, ka tām ir jāpievērš lielāka uzmanība pilsētām, kā jaunās kohēzijas politikas vienam no galvenajiem virzošajiem spēkiem. Uh, lai raudzītos, ka pilsētas dod savu pienesumu nodrošinot augstas kvalitātes partnerības līgumus, jo pilsētu tēma būs centrālā as programmējot kopienas izdevumus šajā jomā. Krecū kundze. Mulțumesc și eu, domnul. Paldies. Kocolino kungam. Jūs esat viens no maniem bijušajiem kolēģiem sociālistu un demokrātu grupā, un es zinu, ka jūs ļoti enerģiski um, iestājaties par pilsētu lomas palielināšanu. Un uh, tas ir ļoti būtiski, jo 75% Eiropas iedzīvotāji dzīvo pilsētās. Un uh, Mēs eh, vēlamies eh, īstenot eh, partnerības principu, kas ir paredzēts jaunajā jūsu pieņemtajā regulā, un ir šajā regulā paredzēts, kā tiek izstrādāta programma, kurā piedalās nacionālās, reģionālās, vietējās um, uh, varas iestādes, soc, uh, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, arotbiedrības un citi partneri. Un šīm uh, principām uh, nav jāpaliek tikai uz papīra, mums ir jānodrošina, lai visi tie, kas uh, saņems uh, šīs investīcijas, varētu piedalīties arī lēmumu pieņemšanas procesā. Un runājot par procedūrām, tad jaunajā regulā ir spērts solis uz priekšu, ir kopīgu noteikumu Uh, kopums izveidots un mēs varam arī izmantot tā saucamo elektronisko procedūru uh, pieteikumu iesniegšanai un arī noteikumi dalību valstīs ir jā. Vienkāršo dažās valstīs pieteikumam ir nepieciešami 40 paraksti, lai varētu saņemt investīcijas. Šādi uh, Šādu prasību Eiropas tiesību aktos nav, un tādēļ ir jāpanāk līdzsvars starp kontroli un vienkāršošanu. Kā jau es uh, to teicu savā ievadu uzrunā, mēs uh, nedrīkstam pieļaut kompromisu attiecībā uz uh, izdevumu pamatotību. Paldies! Um, Kreco kundze, es domāju, ka mēs apveram piekrist jūs teiktajām un mēs varētu sakot situācijas attīstībai tuvākajos mēnešos, kad sāksies konsultācija process ar dalību valstīm un varēsim tad izvērtēt, vai partnerības līgumi atbilst eh, paziņotajām. Es domāju, ka jūs kā komisāri noteikti eh, varēsiet mūs informēt par notikumu gaitu. Paldies! Atbilda. Paldies! Es ar prieku vienmēr uh, nākšu jūsu komitejā un uh, runāšu par šiem jautājumiem. Partnerības uh, nolīgumi jau ir parakstīti, to ir, manuprāt, 17 jau. Uh, un kā Hāna kungs ir norādījis, viņš vēlas uh, noslēgt līdz oktobra beigām visus šos partnerības nolīgumus, un mūsu uzdevums būs uzsākt debates par rīcības uh, programmām. Un turklāt ir uh, uh tas arī ir paredzēts šajos partnerības nolīgumos. Paldies tagad vārds Tomasam Parebs kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzdot jautājumu EKR grupas vārdā. Komisāram at kandidātei, kāds ir jūsu viedoklis par iespēju izveidot uh, stratēģiju Karpatu reģionam, kas ir viens no trūcīgākajiem reģioniem Eiropas Savienībā. Vai jūs uzskatat, ka Karpatiem ir nepieciešama atsevišķa um, eh, šīs sadaļa šajā jaunajā programmā? Un vai jums ir kāds jauns idejas, ko piedāvāt šajā sakarā? Paldies! makro reģioni ir eh, teritoriāls instruments, un to efektivitāte ir pierādīta. Šobrīd ir makro reģioni, kuri ļoti labi darbojas, piemēram, Baltijas jūras un Donavas makro reģioni, un mm, mēs arī um, veidojam um, Jonijas un Adrijas jūras makroreģionus. Tālāk runājot par Karpatiem. Un um, Karpatu makroreģionu varu jums apliecināt, ka šis jautājums tiešām man rūp. Un jūs zinat, kādi ir makroreģionu veidošanas principi, ar iniciatīvu ir jānāk klajā dalību valstīm. Un es pati augstu vērtēju šos makroreģionus, jo tie palīdz mobilizēt dalību valstu uh, sadarbību kopīgu problēmu risināšanā. Tā ir uh, sadarbība, u, dialogs un uh, politiskās gribas izpausme. Bet, kā jūs zināt, šobrīd finansējums ir uh, ierobežots arī attiecībā uz makro reģioniem. Dalību valstīm ir jānāk klajā ar šo iniciatīvu, jāuzsāk process, ieros, sniedzot ierosinājumu padomē. Un mē, mums ir jāsniedz šajā procesā atbalsts dalību valstīm, bet mēs nevaram uh, Uh, Donavas, uh, Karpatu, Adrijas jūras uh, reģionu problēmas atrisināt šeit Briselē. Pašvaldībām un vietējiem partneriem ir jāpiedalās šajā procesā un makro e, reģionu darbībā. Tāpat ir jāuzsver šo makro reģionu pievienotā vērtība mēs vienmēr esam guvuši labus rezultātus, ir jāstrādā kopīgiem spēkiem, lai uh, piedāvātu labākos risinājumus šo reģionu problēmām un izaicinājumiem. Un mums ir jāuzņemas arī sava atbildība pret šiem reģioniem mūsu prāta makro reģioni spēja e, eh, mobilizēt dalību valstis un pašvaldības un komisija pastāvošo reglamentu ietvaros arī sniedz savu atbalstu. Papildus jautājums. Vēlos uzzināt, kāds ir jūsu viedoklis par sekojošo. Kā jums šķiet, kāda risinājuma Eiropas Savienībā būtu jārealizē, lai uh, minimizētu attīstības atšķirības starp reģioniem? Kā jūs nodrošinā, nodrošināsiet to, ka reģionu potenciāls eh, tiek labāk izmantots? lai radītu ekonomikas izaugsmi un jaunas darba vietas, kas ir uh, svarīgākās lietas reģionālas politikas kontekstā. Paldies! Atbild lūdzu! Sigur, eh, reducerea discrepanțelor economice, sociale. Paldies! Um, uh, ekonomiskās, uh, sociālās attīstības uh, atšķirība mazināšana ir viens no galvenajiem kohēzijas politikas mērķiem. Mums ir pienākums dot savu ieguldījumu šai darbā kopā ar dalību valstīm. Uh, mums ir jāstrādā, lai mazinātu šīs uh, atšķirības, un mazāk attīstītie reģioni saņem 80% no mūsu finansējuma. Un, kā jau es savā ievadrunā norādīju, šīs uh, valstis uh, saņem tātad lielu daļu no mūsu finansējuma, uh, Un šajās mazāk attīstītajās valstīs ir gan mazāk attīstītie, gan pārējais reģioni. Un mums ir jādara viss nepieciešamais, lai maksim, nodrošinātu maksimālu kohēzijas politikas rezultātu, lai radītu jaunas darba vietas, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīvi un jāpanāk, lai šie reģioni pilnībā izmanto piešķirto finansējumu un tas palīdzētu padarīt harmoniskāku Eiropas Savienības attīstību. Un tas ir mūsu viskopīgais mērķis. Mūsu pienākums ir stingri ievērot noteikumus un it īpaši jaunos, jaunās regulas. Mums ir jākoncentrējas uz prioritātēm Un es domāju, ka, ja mēs tā rīkosimies, tad arī rezultāti būs labāk, mēs labāk varēsim izmantot mūsu rīcībā esošos finanšu instrumentus. Dalību valstīm ir jāapzinā šīs jaunās iespējas, ko dod jaunā regula, uh, Eh, jaunās regulas, un dalību valstīm arī ir eh, jādod sav, savs ieguldījums, ir nopietni jāstrādā, jo eh, šajos grūtajos laikos bagātākās Eiropas dalību valstis izrāda savu solidaritāti pret trūcīgākajām dalību valstīm. Krēcelkundze grib atgādināt, ka jums ir tikai viena minūte atbildot uz papildus jautājumu. Tagad došu vārdu Jakovčiču kungam lūdzu. L Gribu sveikt jūs ALDE deputātu vārdā šajā komitejā. Man ir divi jautājumi vispār. Kā jūs redzat kohēzijas politiku pēc 2020. gada? Uh, Eh, ir svarīgi eh, samazināt kļūdas un kļūdu īpatsvaru, lai efektīvāk izmantotu budžetu. Kāds pasākums jūs varētu ieviest, lai dalība valsts realizētu savus kontrolas un vadības pienākums nopietnāk? 50% eh, kļūdu, ko, pie, ko atklājusi revīzijas palāta, ir bijušas tādas, ko dalību valstu attiecīgajām iestādēm vajadzēja pamanīt un novērst, un kā jūs redzat kohēzijas politikas attīstību adrīs reģionu kontekstā un attiecībā uz Eiropas Savienības paplašanāšanos Dienvidu Eiropas virzienā? Paldies, divas minūtes atbildēji. Uh, după cum spuneam la început, uh, vom avea... Paldies, kā jau es to sākumā norādīju, ir paredzēts veikt uh, izvērtējumu uh, šai politikas īstenošanai, un tā būs, šis izvērtējums būs pamats politikas izstrādē laika posmām pēc 2020. gada. Es jau no sākuma paudu uh, pateicība Eiropas parlamentam, un es uzskatu, ka Eiropas parlamentam ir nopietna loma šai procesā. Mums būs jācīnās par budžetu uh, laika posmam pēc 2020. gada, bet vispirms mēs veiksim konkrētu analīzi, es domāju, kopīgiem spēkiem par to, uh, kādi ir jauno pasākumu īstenošanas rezultāti attiecībā ar, uz administratīvo vienkāršošanu, ex-ante izvērtējumu un arī attiecībā uz mūsu rīcībā esošo teritoriālo finanšu instrumentu izmantošanu. Tātad šāda analīze notiks un uh, pēc eh, tātad, eh, šiem eh, gūtajiem rezultātiem mēs arī izstrādāsim stratēģiju pēc 2020. gada, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Es nāku no tā paša reģiona kā jūs un es saprotu jūsu jautājumu par iespēju īstenot pasākumus Eiropas Savienībā. Es zinu, die, ka diemžēl turpmāko piecu gadu laikā nav paredzēta Eiropas Savienības paplašināšanās, bet reģionā politika uh, ir uh, vienīgais instruments, kas palīdz attīstīt šos reģionus. Uh, Un ir arī tādas valsts, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet kas uh, ir iekļauts šai uh, politikā un, un uh, stratēģijā. Mēs veicinām arī mūsu pierobežas reģionu attīstību, sniedzot atbalstu šīm kaimiņu valstīm. Un līdz ar to mēs varētu paredzēt šo valstu pievienošanos pēc 2018. gada. Jā, es saprotu, ka mums ir jāstabilizē vairāk Dienvidu Austrum Eiropas reģions, realizējot savu politiku, bet vai jūs esat paredzējusi veikt vairāk šos izpildes auditus, lai veicinātu efektīvu līdzekļu izmantošanu un kā ar auditiem, kas tiek veikti balstoties uz riska izvērtējumu? Chancellor. Vienu minūtu atbildēju, lūdzu. Asta aktivitāte de audit e foarte importantă. Paldies! Runājot par auditu, jā, audits ir ļoti būtisks, kā jau es teicu, katram eiro Eiropas Savienībā ir jātiek iztērētam efektīvi. Un mums ir jācenšas panākt maksimālu šā finansējuma efektu ekonomikā. Es eh, zinu, ka jau ir veiktas daudzas pārbaudes un dalību valstīm eh, katra gada sākumā jāsniedz garantijas par to, ka šādas kontrolas notiks. Bet tiklīdz rodas kādas aizdomas, eh, audit auditori sāk rīkoties, arī atbilstošie uh, komisijas dienesti iesaistās pārbaudot uh, šā finansējuma izlietojumu. Un tāpat uh, jūs zināt, ka gadījumos, kad ir tādas nopietnas aizdomas, iesaistās arī Olaf. Es nevaru uh, atbildēt gan par jūsu minētajām kļūdām, bet es šo jautājumu uh, varētu, varētu runāt vēlāk. Paldies, tagad vārds Omarie kungam lūdzu. Godātā Kretu kundze GoNGL vārdā es jūs sveicu mūsu vidū. Tātad atgriezīsimies pie šiem, mēs neatgriezīsimies pie šiem 23 miljārdiem, kas tika pieminēti, bet jāsaka, ka šī problēma um, liek apšaubīt um, reģionālās politikas un Eiropas institūciju uzticamību, bet situācija var būt vēl sliktāka, jo ir dalība valstis, kuras uh, gaida, kad tiks atvērtas sarunas atkal par šiem jautājumiem un patiesībā ir eh, gribētu finansējumu reģionālajai politikai vēl samazināt. Uh, un es gribētu uh, jums jautāt, vai jūs esat gatava cīnīties kopā ar mums, lai šādu scenāriju izslēgtu. Jūs uh, zināt, ka reģionālās politikas nākotne pēc 2020. gada nav garantēta, un šo situāciju vēl pasliktina Eiropas revīzijas palātas kritika, un kā esat paredzējusi cīnīties pret krāpšanu. Paldies, jums divas minūtes atbildēja Kreto kundze, lūdzu. Nu, atklāti runājot, es gaidīju no jums jautājumu par īpaši attāliem reģioniem. Esmu lasījusi jūsu ziņojumu un es augstu vērtēju jūsu interesi par šiem īpaši attāliem reģioniem. Bet runājot par jūsu uzdoto jautājumu, es nedomāju, ka var apšaubīt vai uh, pārskatīt daudzgadu finanšu schēmu, kas jau ir apstiprināta koplēmuma procedūrā, uh, ko sadarbojās uh, Eiropas parlaments un citas iestādes, un tīpaši par, uh, padome. Un Eh, līdz ar to pašreizējais eh, likumdošanas ietvers būs jāīsteno, bet mēs kopīgiem spēkiem strādāsim pie eh, budžeta samazināšanas, kā Van Nistelroja kungs to teica. Es neesmu speciālists šais jautājumos, bet es gatavojos šai uzklausīšanai un uh, strādājot uh, pie šiem jautājumiem, es uh, saprotu, cik svarīga ir reģionālā attīstības politika, bet arī zinu, ka ir uh, notiek uzbrukumi šai politikai, daudzi vēlas samazināt finansējumu šai politikai, un tādēļ mums ir kopīgiem spēkiem jācīnās, lai to aizstāvētu, un es aicinu, lai jūs būtu, jūs kļūt par maniem sabiedrotajiem šai cīņā. Patiesībā ar Eiropas parlamenta atbalstu mēs varēsim pieprasīt, lai padomes un parlamentu kopīgi pieņemtie tiesību akti tiktu īstenoti. Nevajag samazināt šo finansējumu, šie tiesību akti ir jāīsteno, jo tā ir vienīgā politika, kas dod tiešām konkrētus rezultātus un tiešām reāli izmaina cilvēku dzīvi. Paldies, papildus jautājums, lūdzu. Nu. Tagad es uzdošu jautājumu par īpaši attāliem reģioniem. Es arī pats pārstāvu šādu reģionu. Šie reģioni ir arī minēti 349. līguma pantā. Un šis pants, diemžēl, netiek pietiekami bieži izmantots vai piesaukts. Es gribētu zināt, kādas iniciatīvas esat paredzējusi, lai šis pāns tiktu izmantots visās Eiropas Savienības politikās un lai tam pievērstos komisāru kolēģi. Jūs zināt, ka gada sākumā mūsu parlaments pieņēma pašiniciatīvas ziņojumu par ultra, par īpaši attāliem reģioniem, un es gribētu zināt, kādus pasākums esat paredzējis veikt, lai šajā ziņojumā prasītais tiktu realizēts. Jūs rīcībā viena minūte. Paldies! Īpaši attālie reģioni eh, ir saņēmuši īpašu statusu, un šiem reģioniem ir arī eh, specifiski politiskas problēmas, kas saistīts ar to, ka tie atrodas ļoti tālu no Eiropas Savienības uh, pamatu teritorijas, un tādēļ ir jāpiešķir īpaša uzman, jāpievērš īpaša uzmanība uh, palīdzības sniegšanai šiem uh, attālajiem reģioniem, un kā Eiropas komisāre es strādāšu visu Eiropas reģionu interesēs, un uh, vismazāk attīstītie reģioni ir tie, kam ir nepieciešams vairāk finansējuma un vairāk uzmanības. Un es eh, arī esmu paredzējis apmeklēt šos reģionus, lai iepazītos ar to problēmām uz vietas, jo šiem reģioniem ir īpaša vērtība Eiropas Savienībā, tie palīdz mums vairāk atvērties uh, pārējai pasaulē un jānodrošina, lai Eiropas Savienībā visā tās teritorijā būtu izaugsme. Mēs uh, arī ar Katainen kungu un Junker kungu apspriedīsim šos jautājumus, jo Katainen kungs ir atbildīgs par ekonomikas izaugsmu un darba vietu radīšanu. Un šeit ir runa par trim dalību valstīm - Portugāli, Spāniju un Franciju, kam ir šādas īpaši attālie reģioni, un mēs arī kopā ar šo reģionu pārstāvjiem uh, izstrādāsim risinājumus un uh, domāsim par to, kā virzīties uz priekšu. Uh, jums ir arī pieredze šajos jautājumos, un es domāju, ka kopīgiem spēkiem mums būtu jāizstrādā Eiropas Savienības stratēģija īpaši attāliem reģioniem. Uh, un eh, runājot arī par šo reģionu integrāciju. Paldies, tagad došu vārdu Monikai Vanskundzei. Labrīt eh, visiem kolēģiem un sveicu jūs Kreto kundze zaļo grupas vārdā. Pilsētas spēlē svarīgu lomu reģionālajā politikā, tas jau tika pieminēts. Eh, tās ir izaugsmas dzinējas spēks un nodrošina eh, svarīgākos pamatpakalpojumus, kā arī dod ieguldījumu 2020. gada stratēģijas mērķu sasniegšanai pilsētas ir skāris stabilitātes un izaugsmes fakts, tām ir nepieciešams investīcijas, nodarbinātības veicināšanā cīnoties ar um, nabadzību un arī klimata pārmaiņu radītajām sekām. Diemžēl pilsētas nevar izmantot šos līdzekļus tik efektīvi, kā uh, tas būtu iespējams. Mans jautājums ir sekojošs. Kādus konkrētus ieguldījumus un palīdzību varētu sniegt reģionālās attīstības politika, lai pilsētas uh, varētu rīkoties, lai investīcijas varētu efektīvāk izmantot. Paldies! No piņā jau es to iepriekš norādīju. Es uzskatu, ka pilsētas ir uh, dabiski partneri reģionālās attīstības komisāram, jo pilsētās dzīvo 75% Eiropas Savienības iedzīvotāju. Un pilsētās arī rodas jaunas attīstības iespējas. Tomēr pilsētu iedzīvotāji saskaras arī ar daudzām problēmām īpaši tādās jomās kā sociālā izstumtība. Un ir jārunā atklāti un godīgi ir tiešām jāveicina sociālā integrācija, un tā ir uh, viena no 11 prioritātēm jaunajai komisijai. Šajā kontekstā Ir arī konkrēti veiksmes piemēri, varbūt par tiem mēs uh, neesam pietiekami informējuši iedzīvotājus, bet Eiropas Savienība domā ne tikai par ekonomikas attīstību un jaunu darba vietu radīšanu. Eiropas Savienība rūpēs arī par to, lai noteikts iedzīvotāju grupas netiktu atstumtas malā, lai Tas tiek darīts arī tā skaitā e, risinot mājokļu problēmas saskaņā ar mūsu aprēķiniem 5,2 miljārdi eiro e, tiks e, piešķirti mājokļiem un citiem aspektiem, kas saistīti ar sociālo izstumtību, piemēram, nodrošinot piekļuvi veselības aprūpei, Kā jūs zināt, eh, ir arī daudz sociālie mājokļi uh, renovēti, pieš, pieslēgti uh, komunāliem uh, pakalpojumiem un ir Eiropas Savienībā desmitiem tūkstošu uh, Uh, pozitīvu piemēru programmas, kas tiek īstenots, un ļoti daudz cilvēki ir uh, saņēmuši atbalstu no Eiropas Savienības. Papildus jautājums. Paldies, Kreto kundze, par sniegto atbildi. Jūs runājāt par to, cik svarīgi ir publiskie pakalpojumi un pamatpakalpojumi pilsētās un pilsētu teritorijās. 2008. gadā tika pieņemta likumdošana par to, cik eh, svarīga ir piekļuve pamat pakalpojumiem. Tomēr man šķiet, ka sastais kohēzijas ziņojums šo dimensiju ir palaidis garām. Šajā ziņojumā nav pieminēti šie pamat pakalpojumi, un mēs novērojam spiedienu privatizēt eh, šos pamatpakāpojums, un šis spiediens šādu pakāpojumu tirgus liberalizācijai nāk tieši no komisijas puses. Kā jūs nodrošināsiet, ka tādu pakāpojumu kā sociālie mājokļi, dzeramais ūdens, infrastruktūra, izglītība, apmācība netiks tālāk privatizēti? Kā jūs nodrošināsiet, ka šie pakalpojumi kļūst publiski pieejami? Paldies, paldies, atbildēja viena minūte, lūdzu. Paldies. Kā jau es norādīju, šāda veida pakalpojumi ir ļoti būtiski, un es domāju, ka tie būtu arī jāmina runājot par Eiropas Savienības vērtībām. Uh, tas jau ir ierakstīts Eiropas Savienības pamatiesību hartā, ir runa par uh, pakalpojumiem sabiedrības interesēs, un es domāju, ka šajā jomā mūsu politikai būtu jābūt dāsnākai, runājot par nodarbinātības dienestiem, par izglītību, veselības aprūpi, sociālo dienestu darbību un mājokļu nodrošināšanu. Pakā pilsoņiem ir jānodrošina pieeja šiem vispārējais nozīmes pakalpojumiem. Un tas ir arī ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība būtu pilsoņiem pievilcīga, ir jādroši, jānodrošina arī līdzfinansējums, piemēram, transporta jomā. Tāpat, kā jūs teicāt, ir runa arī par kanalizāciju, atkritumu apsaimniekošanu. Arī šajās jomās dalībvalstīm aktīvāk jādarbojas. Paldies, Damato kundzei, vārds lūdzu. Mans jautājums ir sekojošs. Kohēzijas politikas integrācija makro ekonomikas nosacījumu kopumā, bet ir pretruna starp reģionālo politiku un ekonomikas pārvaldību. Ekonomikas pārvaldībā patreiz fakts ir tāds, ka daudzās dalībvalstīs kohēzijas fonda pienesums veido vairāk nekā 50% no valsts investīcijām. Šo fondu loma ir nenovērtējama. Tie ir palīdzējuši saglabāt investīciju līmeni gan publiskajā, gan privātajā sektorā, kā to norāda arī reģija ziņojums. Dalību valstīs ir reģioni, kas saskaras ar milzīgām teritoriālām, sociālām un reģionālām problēmām. Tomēr bieži problēmas rada tieši šāda pieeja no augšas uz apakšu. Vai komisija var nodrošināt maksimālu sinerģiju starp struktūra fondiem, kohēzijas fondiem un šo līdzekļu pārvaldības sistēmu un ekonomikas pārvaldību, lai šie fondi netiek izmantot ekonomisko problēmu risināšanai? Paldies, jums divas minūtes atbildē, lūdzu. Mult, așa cum spuneați, există această problemă, faptul că unele... Kā jūs teicāt, mēs saskaramies ar grūtībām un dažos, dažās dalībvalstīs nav izdevies vēl līdz šīm mm, atrisināt 50%, izmantot 50% finansējumu no 2007. līdz 2012. gadam šo periodu. Bet pēdējos gadus, un it īpaši pēdējā gadā, pērn situācija ir uzlabojusies. Bet Komisija ir palīdzējusi dalībvalstīm attiecībā uz administratīvo kapacitāti, kā jau teicu. Šis jautājums ir daudz svarīgāks nekā pats finansējums, ko mēs piedāvājam, jo bieži vien kļūdas izceļas no tā, ka dalībvalstīs trūkst attiecīgo administratīvo struktūru. Domāju, ka mums vajadzētu vienkāršot noteikumus, tas varētu palīdzēt mums sasniegt konkrētus rezultātus un koncentrēties uz prioritātēm izaugsmas jomā, lai panāktu pārmaiņas šajos reģionos. Zinām, zinu, ka jūs esat no reģiona, eh, kurš ir ļoti ciets, tā ir Sicīlija, un es vēlētos pat izteikt savu līdzjūtību. Mēs noteikti palīdzēsim šim reģionam, mēs vēlamies nodrošināt atbalstu radīt mat, attiecīgus nosacījumus, apstākļus kopējiem spēkiem ar parlamentu un padomi, jo esam jau guvuši mācību no tā, kas notika krīzes laikā. Mēs zinām, kāda veida kritērija ir jāizpilda, ka ir jāveic uh, pareizas investīcijas, ka nedrīkst uh, līdzekļus lieki šķērdēt, un šie makro nosacījumi kur bieži tiek apturēts finansējums, manuprāt, ir tikai izņēmuma gadījumi, kas mūs pārsteidz, kas nevajag, kam nevajadzētu ieilgt. Šo procesu laikā dalībvalsts tiek brīdināts un viņām tiek teikts, lūk, jūs esat pār, tikuši pāri ļoti svarīgam struktūra reformu posmam. Es varētu izteikties arī plašāk, bet man, diemžēl, laiks ir ierobežots. Paldies! Attiecībā uz ekonomisko aspektu Mēs esam reģionāla, reģionos, mēs skatāmies, kāda ir kohēzijas politika, un ir konkrēti kritēriji, pēc kuriem mēs vērtējam, vai politika ir veiksmīga vai nav veiksmīga. Politika, kuras mērķis ir īstenot teritoriālo kohēziju, um, pēc, pēc iekšzemes koprodukta nav pietiekams instruments. Ir ja, nepieciešams apzināt teritoriju dažādību, izmantot statistiku. Runājot par reģionālo, politi, reģionālo politiku un komisiju, būtu kļūda vērtēt visu pārāk vien, vienveidīgi. Politika nevar būt pilnīgi objektīva, nevar iekšzemes koproduktu izmantot kā vienīgo kritēriju. Paldies! Sigur, One minute, please, for answer. sigur există această dezbatere în legătură cu criteriul cel mai important care. Uh... Protams, ka eksistē arī debatas par kritērijiem, kas ir jāņem vērā, lai piešķirtu, lai saņemtu Eiropas finansējumu. Un līdz šim vienīgais kritērijs, kurš tik vienbalsīgi pieņemts, bija iekšzemes koprodukts uz vienu iedzīvotāju. Mēs sniedzam svarīgu finansējumu reģioniem, vērtējot šo rādītāju. Ja šis rādītājs ir zemāks par 50% Eiropas caurmēra rādītāju, mēs varētu izmantot arī citus kritērijus, bet ir jāpanāk kopēja vienošanās, ne komisija, nedz arī parlaments nevar vienpusīgi lemt par to. Ir vajadzīgas debatas ar padomi par šo kritēriju, bet finansējums ir jānovirza uz tām vietām, kur iedzīvotājiem tas ir visvairāk vajadzīgs. Un partnerības principam vajadzētu mums palīdzēt sniegt ieguldījumu pilsonisko organizāciju, pašvaldības organizāciju organizēt, organizēšanā, un tas ļaut mums virzīties pretim šo reģionu pilsoņu vajadzībām. Tad partnerības princips tiktu piemērots pareizi. Eiropas Savienībā ir dažādas tradīcijas, ir daudzveidīga vēsture, dažādās, dažās valstīs ir lielāka centralizācija, citās mazāk, tāpēc ir nepieciešams dialogs, lai mēs nonāktu pie kopsaucēja ar šiem te atbalsta pasākumiem un jaunajiem jaunai regulai būtu jāiekļaujas visā, visu dalībvalsts sistēmās, visos reģionos, un tad būtu skaidrs, kādi ir objektīvi mērķi un kā mēs varam palīdzēt saviem pilsoņiem. Paldies! Tagad mēs sāksim debats, un es gribētu atgādināt, ka par katru no jautājumiem ir trīs minūtes. Viena minūte ir jautājums un divas minūtes atbildes. Mēs jau desmit minūtes esam ievilkuši savu grafiku Tāpēc lūdzu sāksim ar Deutsche kungu. A szót tisztelt elnök asszony, kedves eh, biztos jelölt asszony. Kérdés... Paldies. Eh, Komisāra amats kandidāti, mans jautājums ir sekojošs. Vai jūs eh, domājat par to, kā pagarināt eh, kohēzijas atskaites periodu no 2007. līdz 2013. gadām. Pagājušā gadā tika teikts, ka apmēram 100 eh, kohēzijas programmas varētu apstiprināt eh, komisija nākamajā gadā. Tātad 460 operatīvās programmas tiek plānotas dalība valstīs, bet tikai daļa no tām ir apstiprinātas. Vai jūs grasaties pātrināt eh, šo operatīvo programmu apstiprināšanas procesu dalību valstīs. Jo mēs zinām, ka arī, piemēram, maksājumi par programmām no 2007. līdz 2013. gadām ir aizkavēti, uzkrājies ir 23 eh, miljārdu, mm, teiksim, šis iztrūkums, un Jautājums ir par to, vai jūs plānojat termiņu pagarināšanu, kā tas tika izdarīts iepriekšējā periodā no 2007. līdz 2013. gadam, vai jūs plānojat to darīt? Paldies, atbildē divas minūtes, lūdzu. Știu că există această solicitare. Paldies. Es zinu, ka tiek lūgts pagarināt uh, šo te programmu sastādīšanas periodu, plānošanas periodu pēc 2014. gada, tomēr mums ir jāpievērš, jāņem vērā arī to dalībās situācija, kuras nav iztērējuši visus līdzekļus 2007. līdz 2014. gadam. Ir dažas dalībvalsts, kuras ir iztērējuši tikai nepilnus 50% produktus, un mums ir jāpalīdz tām atrast iespējamie, iespējas, pēc iespējas efektīvāk to iztērēt. Bet, protams, nedrīkst upurēt uh, programmu kvalitāti. Mums nav jātērē tīri tērēšanas dēļ, ir jāiz, finansējums ir jāizmanto, ja programmas ir kvalitatīvas, ja tās rada darba vietas, ja tās atbilst konkrētām vajadzībām, konkrētām pilsoņu vajadzībām jo man godīgi jāteic, ka esmu nedaudz noro, noraizējusies par šo te tempu un par to, ka mēs neņemam vērā, mēs esam gatavi ignorēt kvalitāti, lai tikai pēc iespējas ātrāk iztērētu valsts naudu, jo tā galu galā ir valsts nauda, kurai ir jābūt, kurai ir jānes augļi. Tātad ar komisiju un padomu mēs skatīsimies, ko var izdarīt. Ir lūgums no Itālijas prezidentūras pagarināt šo periodu, bet mums ir jādara viss iespējamais, lai mūsu rīcībā esošie līdzekļi tik izmantot pēc, iespējam, pēc iespējas efektīvāk. Šajā te plānošanas periodā ir arī ir jārīkojas tā, lai operatīvos programmas tiktu pēc iespējas ātrāk ieviestas. Paldies, nākamais jautājums, Vāna kungs. Labrīt, Kreto kundze. Eiropas parlaments atbalstīja jaunu mehānismu iekļaušanu, tāds kā uh, vietējās sabiedrības vadīt kopienas plāni, kopīgās rīcības plāni, integrētas teritoriālās investīcijas, lai veicinātu uh, kohēzijas fondu finansētu projektu realizēšanu tieši uz vietas un arī to vadīšanu, ieciešanu no vietas. Kā jūs vērtējat šo jauno mehānismu izmantošanu? Un otrkārt, uh, Eh, vai jūs kā komisāri pārbaudīsiet to, vai dalību valstu partnerības līgumi tika tiešām sagatavoti eh, partnerībā ar citām iesaistītajām pusēm? Paldies, divas minūtes atbildēju lūdzu. Paldies. Kā zināt, eh, reģionālajā politikā vairāk nekā jebkurā citā Eiropas politikā vissvarīgākā ir tieši teritorija. Un es atzinīgi vērtēju to, ka jūs esat pieņēmuši šo jauno teritoriālo instrumentu. Runa ir par kopienu pašvaldību integrācijas programmu un uh, arī pašvaldību lomas pastiprināšana, tas ir ļoti svarīgi nodot šīs pilnvaras tieši zemākā līmenī uz pašvaldību, pašvaldībām. Runa ir par vietējas nozīmes atbildības faktoriem, kas piesaist finansējumu tiešā pilsoņu tūmā. Tas ir ļoti būtiski un partnerības līgumu pārunās ir jāņem vērā iespēja maksimāli izmantot šos instrumentus, jo neaizmirsīsim, ka ir jāievēro arī subsidiarietāts princips. Bet ir arī daudz līmeņu pārvaldība. Šis ir jautājums, kas ir ticis vairāk kārt aplūkots, jo šis ir papildu elements šā, šī brīža regulējumā un tā mērķis ir uzlabot lēmumu pieņemšanas procesu. Dalībvalstīm ir labi jāzina tas, kam jaunā pieņem, jaunās pieņemtās regulas saturs ir tāds, ka komisija īpaši pievērsīsies šo instrumentu ieviešanai, un jūs tiksit informēti par panākumiem dalībvalstī, dalībvalstīs. Uh. Paldies, nākamais jautājums no Polčakonga. Eh, Kretilkundze, gribu uzdot jums eh, sekojošu jautājumu. Eh, vietējā un reģionāla attīstība dod lauku um, iedzīvotājiem aktīvi iesaistīt vietējos iedzīvotājus savas teritorijas nākotnes attīstības plānošanā. Līdz 2020. gadām uh, ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansēts programmas un reģionālās so fonds un sociālās attīstības fonds un jūrniecības un zivsaimniecības fonds. Šo fondu izmantošanas metodas ir paplašinājušās pēdējā laikā. Vai jūs piekrītat, ka CLD metode ir pietiekami labi izmantota, vai jūs uzskatāt, ka varbūt CLD metode ir novecojusi? Paldies! Paldies, divas minūtes atbildēja lūdzu. Paldies! Kā teicu, šis instruments pašvaldību attīstības instruments CLD ir ļoti nozīmīgs. Manā skatījumā tas atļaus atbrīvot vietēji, enerģiju vietējā līmenī un arī motivēs pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības to centienos attīstīt pilsētas un reģionus. šī ideja ir aizgūta no lauku attīstības politikas. Šo ideju mēs, var teikt, jau uh, izmantojam 20 gadus, vairāk nekā 20 gadus, tā ir devusi labus rezultātus, un kopā ar kohēzijas politiku mēs panāksim pašvaldību kopienu iesaisti mūsu politikā. Tas ir īpaši svarīgi atpalikušākās lauku zonās un nomalēs. Ir jāizdara tas, kas ir jāizdara saistībā ar pamatvaidzībām. Tātad vispirms ir jāizdara vissvarīgākais, un mums ir jānovērtē katras dalībvalsts spēja izmantot šo instrumentu. arī pašvaldību līmenī ir visiem dalībniekiem ar pilnas pāru jāpiedalās šajā procesā, un mēs varētu šos pašvaldību faktorus, partnerus, dalībniekus, uzņēmumus motivēt, iedrošināt, lai viņi apvieno savus spēkus un subsidiaritātes principā ar principu piedod savu ieguldījumu attīstībā. Bostināro kungs. Paldies priekšsēdētāji, dārgā Korīna, dārgie kolēģi. Liek teikt, ka man ir liels prieks, kā uh, Rumānim piedalīties uh, um, manas līdztautietes Rumānietes uzklausīšanā. Bet tātad liels daudzums kohēzijas fonda līdzekļu, desmit no 16 eh, miljardiem eiro ir pārnesti uz jaunizveidoto kolektīvo eiro fondu. Lai nodrošinātu maksimālo līmeni un lai dalību valstu finanšu paketes netiktu skartas attiecībā uz eiro fondu, šī eh, vadīšana notiek Eiropā, nevis dalību valstīs. Un uh, par spīti šīs komitejas viedoklim, um, mums tomēr izdevās pārliecināt komisiju saglabāt šos līdzekļus dalību valstu paketēs līdz 2016. gada decembrim. Jautājums ir sekojošs. Kādi pasākumi būtu jāveic dalību valstīm un komisijai, lai dalību valstis, kas saskaras ar grūtībām, pilnībā varētu izmantot šo uh, kolektīvo eiro fonda principu, lai finansētu un īstenotu kvalitatīvus projektus. Paldies! Domnule Boštināru, dați-mi voie în primul rând. Paldies, Boštināru kungs, vispirms. Paldies, ka jūs piedalījāties šajā Eiropas mehānismā Zinu, ka jūs pēdējā sasaukuma laikā spēlējat nozīmīgu lomu un esmu pārliecināta, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Sadarbības mehānisms ir būtisks Eiropas Savienības līmenī, jo tas ir saistīts ar transportu, enerģētiku un tas ļauj um, aizpildīt robus operatīvajā programmā. īpaši varētu pieminēt uh, finansējuma pār, pār, uh, finansējumu pārvedumus, dažādus mehānismus, savstarpēji saistīts mehānismus Eiropā, un no komisijas viedokļa es raudzīšos, lai notiktu sadarbība ar ģenerāla direkt, transporta ģenerāla direktorātu, lai līdz 2016. gada beigām mēs nezaudētu jau piešķirto finansējumu. Mēs jau esam mēģinājuši šos instrumentus lietot, un es ceru, ka tehniskās palīdzības instrumenti palīdzēs mums sagatavot būtiskus projektus. Tie ir strateģiski transporta projekti, kuriem ir jāierakstās strateģiskā satvarā. Mēs īpaši rūpīgi sekosim šo pro programmu norises gaitai, zinām, ka finanšu resursi ir ierobežoti, mm, un mēs finansēsim tieši pārdomātus projektus, kas ļaus īpaši aizpildīt tukšās vietas transporta un enerģētikas jomā.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 Paldies, komisāra amata kandidāta. Vispirms gribu apsveikt jūs par šo apņēmību cieši sadarboties ar mūsu komiteju un informēt mūs. Man šķiet, ka tā ir tāda e, dabiska apņēmšanās ikvienam, kurš ir pats arī strādājis Eiropas parlamentā, bet, nu, katrā ziņā es ceru, ka jums arī tas izdosies. Viena no tautas partijas grupas prioritātēm šajā komitejā ir integrēta pieeja. Kā jūs zinat, patreiz ir 2014 šķērsīt 2020 regula, kas paredz strateģisko ietvaru un nosaka to, kā panākt integrēt teritoriālo attīstību, izmantojot Eiropas struktūra fondus. Partnerības nolīgumos integrēta pieeja ir paredzēta tajā daļā, eh, uz ko neatiecas komisijas lēmumi, izņemot tad, ja tiek realizēta kāda specifiska kritērija jautājums, kāda būs jūsu pieeja, kā komisāras pieeja, ja par tādu kļūsiet, lai izmantotu integrētās pieejas efektīvu izmantošanu teritorijas attīstības veicināšanai. Paldies! Paldies! Divas minūtes atbildēja lūdzu. Mēs pārte muldom. Paldies, Vinklēr kungs. Kā jau jūs teicāt, jautājums ir dabisks. Es ļoti labi pazinu šīs komisijas, šīs komitejas darbinieku pieredzi reģionālajā jomā. Esam apmainījušies viedokļiem, informāciju, esam gūši labumu no šīs partnerības un ir skaidrs, ka es ar jums. Uh, konsultēšos savas darbības, savu darba gaitā. Es attiecu uz teritoriālās integrācijas atvē, pilnveidošanu un integrētu pieeju. Reģiona attīstībai ir ietekme uz dažādām jomām Eiropas Savienībā - pētniecību, enerģētiku, transportu, digitālo attīstību. Ir svarīgi sadarboties ar visiem Eiropas politikas faktoriem, lai, maks, lai garantētu maksimālu sinerģiju kohēzijas fonda izmantojumā. Kā jūs teicāt, ir svarīgi panākt fundamentālu korelāciju starp mūsu politikām un kā Eiropas komisāri Es īpaši sadarbošos ar viceprezidentiem, kas ir īpaši tiem, kas ir atbildīgi par ekonomiku, nodarbinātību, arī par sociālo lietu budžeta komisāriem. Tā būs, tas būs komandas darbs, kura mērķis būs nonākt pie kopēja, kopēja rezultāta, proti Junker kunga prezentētās programmas ieviešanu. Yeah, Paldies, Van Vintlerburgi jautājums. Uh, uzdošu jautājumu um, holandiešu valodā. Komisāra amata kandidātas kundze, mēs šorīt no rīta runājām par pilsētu lomu, kas ir ļoti svarīga, ņemot vērā to faktu, ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāji dzīvo tieši pilsētās. Un šķiet, ka šī tendence vēl vairāk pastiprinās. Tādēļ mums ir eh, jānodrošina ekonomikas attīstība, jārada jaunas darba vietas un jānovērš sociālā izstumtība. Mans jautājums ir sekojošs. Vai jūs piekrītat tām, ka ir nepieciešama integrēta pieeja šīs politikas realizēšanai, kas varētu būt eh, kā atvērta darba kārtība un kādus praktiskus instrumentus jūs uh, redzat, lai pilsētu un to iedzīvotāju vajadzības un prasības eh, varētu tikt integrētas attīstības programmās? Paldies, divas minūtes atbildē lūdzu. Fiu convinsă că am înțeles întrebarea, este vorba de strategie. Un, ja es pareizi sapratu jūsu jautājumu, runa ir par stratēģijām lauku, eh, pilsētu vidē. Piedodiet, es laikam nesaklausīju jūsu, jūsu jautājumu pirmo daļu. Runājot par šo jautājumu, tā ir viena ļoti svarīga dimensija man. Ja es tikšu apstiprināt kā reģionālās attīstības komisāre, tad zināt, ka runa ir par reģionu un lauku attīstību, bet um, Es atbildu vairāk par reģionālo politiku. Varbūt, ka nākotnē vajadzētu arī pārdēvēt šo komisāru nosaukumu un funkcijas, lai nebūtu tā, ka komisārs nodarbojas ar citiem jautājumiem, kas it kā nav viņa nosaukumā. Ir skaidrs, ka reģio, būdama reģionu komisāra es pievērsīšos arī pilsētu zonām, un tāpēc būtu vajadzīgs koriģēt šo te nosaukumu un funkciju, bet ir skaidrs, ka mēs lielu uzmanību pievēršam pilsētu tīkliem, ir dažādi svarīgi piemēri, kurus varētu minēt par panākumiem šajā jomā. Domāju, ka šis um, ro, ir jāpiemina Le, La, Laipciga, Malagāna, dažādas Brunos, vēsturiskās zonas Čehijā. Tur bija pilotu projekts, kas bija ļoti nozīmīgs, bet es gribētu iedrošināt visas dalībvalstis dalīties savā vislabākajā praksē, lai saprastu, kas ir izdarīts, kā var panākt uzlabojumus. Runājot par pilsētniekiem un viņu vajadzībām, esmu priecīgi par jūsu uzdoto jautājumu. Galvenais nākamais solis būtu nonākt pie secinājumiem un pēc publiskās konsultācijas mēs noteikti varēsim panākt labāks rezultāts, uzklausot pilsētu viedokļus. Skatīsimies, kā pilsētas funkcionē reģionos, kādas soļus jāspēr, kādu soļu jāspēr, lai šos rezultātus vēl uzlabotu. Un pēc tam vajadzības gadījumā var pieņemt arī likumus un ievērojot, protams, subsidiaritātes principu. Paldies, nākamā jautājuma uzdod Bresto kundze. Dārgā Korina, um, um, ceru, ka jums um, izdosies gūt panākumus, un mēs novēlam jums kļūt par komisāri. Um, savā runā parlamentā Junkers komisijas priekšsēdētājs runāja par trīsgadīgu izaugsmas plānu, definējot paredzamos papildu resursus, nevis jau esošos resursus, bet papildu resursus, kā šos līdzekļus varētu integrēt kohēzijas politikā, kāda loma pilsētām un reģionā, reģioniem būs spēlējama šajā stratēģijā, par ko mēs tik daudz esam runājuši, gan struktūra fondos, gan citos investīciju fondos, kas jau ir apstiprināti. Kā jūs domājat, um, kā varētu tajos iekļaut šos jaunos resursus jau eksistējošās politikās, lai tās, mm, lai jau šo programmas procesu vēl pastiprinātu. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce... Paldies, paldies visiem, uh, paldies par visu, ko jūs esat darījusi no savas puses reģionālajā politikā. Šī programma eksistē, priekšsētājs Junkers to um, cēla parlamentu priekšā. Tā ir ļoti vērienīga programma. Kohēzijas politika, kas atbilst apmēram ceturtadaļai Eiropas Savienības budžeta. Tie ir būtiski līdzekļi, lai sasniegtu mūsu nospraust, nospraustos mērķus, proti, un tie ir jāsāk tērēt jau periodu sākumā, lai panākt izaugsmi un darba vietu radīšanu. Mums būs, šai kontekstā mums būs pietiekama rīcības brīvība, lai atrastu, kādā veidā uh, rīkoties praksē, lai izpildītu šīs te Junkera kunga solītās um, pārmaiņas, lai īstenotu viņa plānus. Junker kungs, kā zināt, ir paredzējis arī privāto resursu līdzekļu iesaisti, un šai sakarā mums ir jāmaina mūsu terminoloģija. Būtu, mēs vēlētos, lai privātais sektors noticētu mūsu iniciatīvai, lai labāk tikt izmantoti mūsu rīcībā esošie finanšu līdzekļi lai tie tiktu apgūti pilnībā pēc mūsu vērtējuma. Jauninājumi tiek izmantoti vispār, vispārīgā jomā, un ar tiem ir iespējams varbūt izmantot vēl summu 10 miljārdu eiro apmērā, ir tīpaši runājot par enerģetisko efektivitāti, ir jāņem vērā dažādi kritēriji, lai sasniegtu vajadzīgos mērķi, un tas ir nākamais jautājums, kas būs jāplūko reglame, regulā par prioritātēm. Pirmo jautājumu uzdod Pitokungs. Es katrā ziņā varu piebalsot tam, ko teica Breso kundze, un vēl labāk precizēt savu jautājumu. Faktiski Daudzus mūs pārsteidz tas, kā varētu pievienot šos 300 miljārdus eiro. Es jums jautāju, vai šajā brīdī jūs jau varat garantēt, ka šie līdzekļi tiks pilnīgi, nu, attiecībā uz tiem tiks izslēgts risks, ka tiks izmantoti citi, tie tiks novirzīti citiem mērķiem, vai arī pastāv risks, precīzāk sakot, vai tiks izmantot tieši šie līdzekļi kopā ar jau paredzēta, kohēzijai paredzētajiem līdzekļiem, vai tiem tiks paredzēts cits mērķis. Un varbūt negatīvas prakses gadījumā tie tiks pārvirzīti citām vajadzībām. Kā jūs to redzat? Așa cum uh, spuneam, cred că ne vom putea folosi de uh, um, paldies par jautājumu. Es ceru, ka mēs varēsim pilnībā izmantot regulas sniegtās iespējas, lai ar to um, dot ieguldījumu mūsu mērķos. Runājot par procentuālo attiecību uh, Junkera kunga solījumos, bija runa par 300 miljardiem eiro. Būsim uzmanīgi par attiecībos privātajām investīcijām. Es par tām jau runāju savā pēdējā atbildē uz iepriekšēju jautājumu. Dalībvalstīm ir jāspēj izmantot uh, privātie fondi valstu līdzfinansējumu ietvaros un ir svarīgi panākt kvalitatīvas operatīvas programmas izstrādi, lai dalībvalstis varētu vienoties par to, kas ir darāms uzņēmumu konkurētspējas jautājumā. 110 miljārdi tiks ieguldīti jauninājumos, inovācijās, tas ir ieguldījums ambiciozā, vērienīgā projektā, īpaši projektos, kas ir saistīti ar dažādām intelektuālām in, e, sarežģītām programmām. Tās dalībvalstīs tiks apspriestas un tās tiks vērstas uz konkurētspēju un Eiropas finansējumu, pie, finansējumu piesaisti. Šeit mūsu mērķis ir jau īpaši uh, nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus, lai tie tiktu izmantoti liederīgi un radītu arī tā saucamo sfīras efektu. Un, un ceram, ka tādā veidā varēsim arī dot savu ieguldījumu tam, ko solīja Junker kungs. Nikolsāna kungs. Niklsāna kungs, Ziemeļīrija daudz ir saņēmusi no Eiropas reģionālā fonda, it īpaši miera programmas ietvaros. Eiropas Savienība ir atbalstījusi arī Ziemeļīriju citādāk. 2007. gadā komisārs Barosu Uh, uzsāka Baroso darba uh, grupas darbu, lai labāk integrētu Ziemļīriju uh, ar pārējo Eiropu. Un daudz Eiropas komisijas ģenerāla direktorātu biroji tika veidoti īrijā, lai radītu jaunas darba vietas Un iespējams, ka arī jūs tiksiet apstiprināta amatā, būsiet atbildīgi par Ziemeļīrijas attiecīgās darba grupas eh, tālāku darbību. Vai jūs to uzturēsiet un kā jūs redzat šīs darba grupas lomu ekonomikas eh, un attīstībai reģionā kā piesaistīsiet šīm reģionām tik ļoti nepieciešamo vajadzību, vai arī jūs grasties veidot jaunu Junker darba grupu, kas varbūt varētu nest mums vēl labāku dzīvi nākotnē. Paldies! Thank you. Please answer in two minutes. Mulțumesc foarte mult. Cred că... Paldies. Es domāju, ka šis, šī darba grupa Ziemeļīrijai bija ļoti svarīga, jo tā deva ieguldījumu miera un izlīguma procesa pātrināšanā Ziemeļīrijā. Šī darba grupa, Task Force, uh, turpinās savu darbu un mēs pievērsām tai īpašu vērtību, jo uzskatījām, ka ir svarīgi, lai Eiropā valdītu izlīguma un savstarpējas izpratnes gaisotne. Šī darba grupa spēlē savu lomu attīstības nodrošināšanā, kas attiecas uz šīs darba grupas iespējām nodrošināt stabilitāti, varam tikai vēlreiz uzsvērt, ka tā ir ļoti nozīmīga, tā palīdz radīt jaunas darba vietas, kā to arī palīdz radīt miers un izlīgums. Esam gūši mācību no pagātnes, un šī darba grupa Ziemeļīrijā katrā ziņā līdztekus citām darba grupām, kas darbojas reģionālās politikas ietvaros, piemēram, Kipras, Turku kopienas darba grupa. Mm. Tātad ar visām šīm darba grupām mēs veicinām dialogu starp pusēm un veicinām arī ekonomikai labvēlīgu vidi, lai nepieļautu pagātnes kļūdas, kļūdu atkārtošanos. Tieši tāpēc mēs šai grupai pievēršam īpašu vērību. Nākamo jautājumu uzdod Mišels Kunze. Paldies. Liels paldies, Krecu kundze, un eh, sveikt šajā komitejā. Runājot par makroekonomiskajiem nosacījumiem, jūs uzsvērāt, ka jūs neizmantosiet šos eh, instrumentus, lai mm, dalību valstīm liektu saņemt eh, finansējumu, bet kā jūs eh, veicināsiet to, lai dalību valstis eh, veidotu savas programmas nacionālajā līmenī, ne, neatstājot novārtā reģionus? Kā raudzīsieties, lai reģionu pārvaldības struktūras tiktu efektīvāk iesaistīts nākamajā plānošanas procesā, vai arī jūs atstāsiet to visu tikai un vienīgi dalību valstu ziņā? Paldies! Mm, kā jau teicu, tikko makroekonomikas nosacījumi, proti, ir kaut kas tāds, ko mēs paredzam kā pēdējo, pēdējo līdzekli. Mēs jau mm, par to runājam Eiropas parlamentā, debatēs. Daudzi no jums iebildu pret šādu makroekonomikas nosacījumu izvirzēšanu, bet nosacītība ir nepieciešama ņemot vērā dažādas problēmas, ar kurām mēs saskārāmies. Piemēram, līdzekļi tika ieguldīti, bet pamats atvars netika izpildīts. Tā noteikumi netika izpildīti, tāpēc šāda nosacītība ir ieviesta, bet komisiju nevajadzētu uzskatīt par uh, tādu kā vagāru dalībvalstīm, drīzāk tā ir palīga līdzeklis, kas eh, parāda dalībvalstīm, ka ir vajadzība rīkoties atbilstoši noteikumiem. Tas ir, tas dod dalībvalstīm priekšrocījums, un tas šeit ir vēl iespēja paredzēt cita veida regulējums sadarbojoties ar parlamentu, un, ja gadījumā tiks apturēts finansējums, es lūgšu padomu parlamentam, un tad mēs jau īpaši pievērsīsimies katras valsts konkrētajai situācijai, un es piekrītu, ka nedrīkst sodīt iedzīvotājus par to, ka, piemēram, valdība nerīkojas pareizi vai nedara neko, ciest no tā nedrīkst uh, iedzīvotāji, bet komisija um, neaptur finansējumu vienā dienā. Paiet mēneši, kamēr dalībvalstis tiek brīdinātas, kamēr viņām tiek lūgts izpildīt nepieciešamos nosacījumus, tātad mēs piešķiram uh, no finansējuma struktūra reformām ir līdzekļi, kas paredzēti kohēzijas fondos, un tie ļauj dalībvalstīm Eh, pievērsties struktūru reformām. Thank you. The next question will be from Madam Adinolfi. Es nākamo jautājumu uzdod Adinolfi kundze. Te, komisāri disiņāt. Paldies, priekšētā kungs un iet apzīmētā komisāre. Daudzām dalību valstīm ir pārvaldības problēmas un jāievēro arī stabilitātes fakta ierobežojumi. Kā jūs domājat, no kohēzijas fonda var izsvē, izslēgt mazāk attīstīto reģionu finansēšanas kvotas? Un ja tā tik notiks, kā tas tiks koordinēts ar Katainen kungu? Mulțumesc foarte mult, cunosc preocuparea Parlamentului. Liels paldies! Es ļoti labi saprotu Eiropas parlamenta un Itālijas prezidentūras un reģionu komitejas rūpes bažas par to, ka tiek izslēgts no budžeta summām aprēķina līdzfinansētās summas, kas tiek paredzētas ražošanas aktivitātēm. Tas ir lēmums, ko es nevaru pieņemt, bet kas tiek pieņemts uh, padomes ietvaros, bet novembrī kad tiks pārunāts priekšlikums, ir labāk jāizmanto esošā elastība, rīcības brīvība, ko mums ļauj šā brīža noteikumi. Tāpēc es noteikti runāšu par jūsu bažām ar padomas kolēģiem. Mums ir nepieciešama tautsemniecības attīstība. Jūsu atzīmētā problēma ir ļoti smaga, jo dalībvalstīm nav viegli atrast līdzekļus līdzfinansējumi, tīpaši ņemot vērā fiskālās konsolidācijas striktos noteikumus saistībā ar stabilitātes paktu. Tāpēc mēs droši iedrošināsim dalību valstis um, izmantot šo līdzfinansējumu. Protams, paturot prātā, ka pastāv budžeta deficīta spiediens, um, Stabilitātes pakts ļauj zināmu rīcības brīvību, budžeta elastību, var teikt, it īpaši dalībvalstīm, kuras saskars ar grūtībām. Tās ir ar jūsu bažām saskāros um, diskusijās, kur piedalījās virkne dalībvalstu pārstāvju. Domāju, ka ir jāievēro stabilitātes fakts un jāizmanto tā sniegtās iespējas. Un jāskatās arī, ko lems padome par deficīta izslēgšanu šīm te investīciju tēriņiem. Štuger, nākamo jautājumu uzdot Štuger kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ja paraugāmies uz uh, to, ko dara Transparency International korupcijas sakarā. Viņiem ir ļoti gari saraksti, un uh, man šķiet ir vērts ieklausīties, ko viņi saka par korupcijas līmeni tajās valstīs, kas ir lielākā šo uh, fondu līdzekļu saņēmējas. Es ļoti ceru, ka tiks realizēti tādi strikti pasākumi, nevis tikai sadarbība, uzraudzība un tā, bet vai jums ir eh, nosaucams kāds praktisks, konkrēts pasākums, piemēram, melnais saraksts, to organizāciju un iestāžu melnais saraksts, kas jau ir uh, um, veikušas krāpšanu attiecībā uz subsīdiju un līdzekļu saņemšanu. Paldies! Uh, mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că nu am... Paldies! Diemžēl. Uh, uh, uh jā, es uh, pārāk. Uh, maz eh, izteicos par eh, radošumu, bet eh, turpmākajā darba periodā ceru īstenot radošu pieeju, bet tai pašā laikā jau neizgudrošu divriteni ir noteikumi, normas, kas ir jāievēro. Es nu, tagad nestāstīšu, cik esmu radoša un, un tā tālāk. Es jau neizdomāšu jaunus likumus. Jūs esat pieņēmuši tiesību aktus iepriekšējā sasaukumā, tagad šie tiesību akti ir jāīsteno. Es varu tikai jums apsolīt, ka respektēšu šos tiesību aktus, kas tagad ir spēkā. Tāpat jūs pieminējāt ļoti nopietnu problēmu par uh, kļūdām un uh, krāpšanos Eiropas Savienības uh, fondu izmantošanā. Jā, tā ir tiešām ļoti nopietna smaga problēma. Ir arī konkrēti piemēri, par ko runā Transparency International un pēc e- Eiropas komisijas dienestu un OLAF um, datiem periodā 2007-2013 gadi šīs kļūdas bija. Kļu, uh, krāpšana bija tikai 1%, un pārējais um, kļūda apjoms bija uh, kļūdas. Līdz ar to ir uh, Eh, jāuzlabo eh, pārvaldība, lai eh, publiskais iepirkums notiktu atbilstoši prasībām un lai netiktu pieļautas kļūdas. Es piekrītu, ka šajā jomā ir jābūt ļoti striktiem, ļoti stingriem, un kā jau es norādīju, uh, Eh, pret eh, šo parādību cīnās ne jau tikai komisija, cīnās arī Olafs un revīzijas palāta raugoties par to, lai eh, Eiropas Savienības līdzekļi tiktu atbilstoši izmantoti. Paldies! Paldies, es redzu ļoti labi, kā jūs idejas izpaužas Eiropā, bet man uztrauc īpaši demografiskā problēma, kas ir galvenais izaicinājums mūsu vecajā kontinentā. Ir jāpanāk demografiskā līdzsvara atjaunošana, un Eiropas vienībai ir iespēja pavērst šo te demokratiskās attīstības līkni tā, lai mēs arī nodrošinātu tālāku nodarbinātības resursu. Mums ir jāņem vērā arī integrētie mērķi, kas saistās ar visām Eiropas politikām. Eiropas Savienībā mums ir jārisina šis novecošanās un iedzīvotāju aizplūšanas izaicinājums. Ir reģioni, kur, kur cilvēki aizplūst uz daudz konkurentspējīgākiem. Es gribu redzēt, kādi ir jūsu plāni mūsu nākotnē šai ziņā. Bineînțeles, uh Împărtășesc opinia dumneavoastră și mulțumesc. Protams, ka esmu tikpat nobežījusies un paldies, ka uzdevāt man šo jautājumu, kas ir īpaši aktuāls, jo Eiropas Savienība jau saskars ar demografiskām pārmaiņām, iedzīvotāju skaits samazināšanos un domājam, ka 2030. gadā viens, vienam Eiropietim no trim būs vairāk nekā 60 gadu, kas nozīmēs būtiskas pārmaiņas mūsu ekonomikas attīstībā, un šis, šī parādība vēl var vērsties plašumā, jo samazinās dzimstības, au, tātad dzimstības rādītāji, samazinoties imigrācijai uz Eiropu no citiem reģioniem. Tātad ir jāsagatavo dalību valstis tam, lai tās būtu gatavas risināt nākotnē gaidāmās problēmas. Piemēram, darba spēks, tā izglītošana, apmācīšana, darba vietu radīšana. Tās viss ir aktuālas lietas, arī tēlo dienestu nodrošināšana, jo, kā jau teicu, sociāla dimensija ļoti svarīga, liels Eiropas iedzīvotāju īpatsvars saskaras ar novecošanu, Tā tad ir, būs vajadzīgi cilvēki, kas parūpēsies par šiem vecajiem cilvēkiem. Un šajos, šajā jautājumā mums ir um, cieši jāsadarbojas ar nodarbinātības un sociālo lietu komisāru, ir jāiesaista citi kohēzijas fondi, jāiedarbina visa nepieciešamā infrastruktūra, uh, jo demografiskās pārmaiņas ir liela problēma daudzās Eiropas valstīs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka es pāriešu uzreiz pie uh, eh, konkrēta jautājuma tieši par urbāno politiku. Uh, Jūs pieminējat šo 5% slieksni, kas atvēlēts Reģionos attīstības fonda pilsētu attīstībai, un kādus pasākumus jūs realizēsiet gadījumā, ja tiksiet apstiprināt savā amatā, bet gribētu pievērst uzmanību uz paradoxālu problēmu, kas izriet no um, jau jūs pieminētās regulas pieņemšanas. Um, ļoti um, bieži pasākumi, kas izriet no reģionālās politikas e, vai lauksaimniecības politikas realizācijas rezultātā vai arī lauksaimniecības fonda līdzekļu izmantošanā. Vai jūs realizēsiet konkrētus pasākums, lai tiktu veikta tāda demarkācijas līnija starp šo fondu līdzekļu izmantošanu, lai nedublētos projekti, jo šā, e, šī problēma pastāv ļoti daudzos reģionos, it īpaši um, no turienes arī, kur es nāku no Polijas austrumūra reģiona. Paldies! Paldies, jums ir divas minūtes atbildēji. Paldies! Kā jau teicu, un vēlreiz atkārtošu, pilsētām ir liels svars reģionālajā politikā, un šis 5% slieksnis saistībā ar integrēto reģionālo politiku kas turklāt būs arī vispārēja reģionāla politika un ietvers gan uh, pilsētas, gan reģionus, um, manuprāt, jau ir labs pirmais solis. Uh, nepieciešams atrast vērtīgākas, liederīgākas iespējas pilsētu iesaistēji. Pilsētas runā par to, ka subsidiaritātes princips esot novecojis, ka to nevajagot vairs piemērot, kam pilsētām reģionu attīstībā netiek dotas pietiekami lielas darbas, da, balstiesības, bet no otras puses eksistē arī uh, zilā grāmata par reģionu attīstību. Šobrīd vēl notiek uh, apspriešanās ar sabiedrību par to, kādas būtu pilsēta attīstības prioritātes, un domāju, ka šeit debatas Eiropas parlamentā būtu vairāk jāvērš, jāpievērš šī, šī, šīs apspriedes šīs apspriešanās procesam. Runājot par finanšu aspektiem, mēs par to runājām arī ar Eiropas lauka attīstības komisāru. Līdzekļi jāizmanto pēc iespējas liederīgāk un rezultatīvāk, un nedrīkst pieļaut to izšķērdešanu. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze, eh, komisāra kandidāta kundze. Esmu viens no trim aizjūras reģionu pārstāvjiem. Es pārstāvu šīs 11 teritorijas, kas atrodas trijos okeānos. Eh, es eh, noklausījos ar interesi jūs atbildi par makroekonomiskiem nosacījumiem, bet es vēlētos piesaistīt jūsu uzmanību graujošajām sekām, kāda ir, ja šie nosacījumi tiek burtiski attiecināti uz ASV jūras teritorijām un dogmātiski attiecināti jo eh, šajās teritorijās tiešām ir dažkārt grūti nodrošināt ekonomikas attīstību. Vai jūs neuzskatāt, ka būtu jāizmanto visa iespējamā elastība, lai šīm teritorijām ļautu uh, Uh, izrauties no taupības žņaugiem un nodrošināt ekonomikas izaugsmu un darba vietu radīšanu. Vai varat mums apsolīt, ka šo vēstījumu nodosiet uh, komisāru kolēģijai, lai uh, tas tiktu ņemts vērā, kad notiks sarunas par stabilitātes un izaugsmas pakta piemērošanu? Paldies! Paldies. Paldies. Paldies. Es jau teicu, ka es pieslienos jūsu viedoklim. Arī vienisprāts esmu ar Reņonas kolēģis viedokli, kas pauda savu sašutumu par to, ka Reņona tiek sodīta tādā ziņā, ka Visu politiku tiek izlēmta Parīzē. Ir jāorganizē darba grupa ar Katainen kungu komisāru, kurš nodarbojas ar nodarbinātību un ekonomikas izaugsmi, un ar šo reģionu guver, eh, pārvaldītājiem, lai atrastu pareizāko virzienu. Mēs nevaram mainīt regulu kas ir pieņemta kopējiem spēkiem, kas ir spēkā, un ir jāievēro arī stabilitātes pakts, iekams padome nemainīs politisko virzienu. Novembrī tiks izskatīts Itālijas prezidentūras priekšlikums, bet es nedomāju, ka mēs jau šobrīd pietiekami izmantojam stabilitātes pakta ietvaros iespējamo rīcības brīvību, mūsu manevrēt spēju. Faktiski tā ir iespējama tieši tāpēc, lai palīdzētu tālajiem reģioniem, nomaļajiem reģioniem. Tie ir jāintegrē Eiropas Savienībā, jo tie ir Eiropas Savienības sastāvdaļa. Ir svarīgi saglabāt ar tiem ciešus kontaktus, lai tajos notiktu harmoniska ekonomikas attīstība, it īpaši šajos tālajos reģionos. Es pievērsīšu tiem īpašu uzmanību, jo tiem, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, ir attālinātības handikaps, tie ir ļoti tālu, tie ir geogrāfiski izolēti. Un runājot par šā brīža daudzgada finansējumu, es ceru, ka mums izdosies panākt vienošanos par efektīvu, lietarīgu finansējumu tālajiem reģioniem, kuriem ir īpašs status sakarā ar lī, saskaņā ar līgumu. Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kretzu. Ich komme noch mal. Paldies, priekšstādā kungs. Paldies, komisārs, kandidāte. Es runāt, gribētu runāt par partnerības līgumu un par uh, ētikas kodeksu, tur bija teikts, ka reģionālām iestādēm arī val, pilsēt iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ir atbildība par piemērotu partnerības līgumu un programmu izpildu. Tam tas tad ir saistoši noteikumi. Un jūs pati teicāt, ka jūs īpaši uzraudzīsiet šo te ētikas kodeksa ievērošanu, lai politikas būtu ko koordinētas, lai tiktu eventuāli noviest, novērstī interešu konflikti. Es šo te viedokli, m, mm, protams, at, atzinīgi vērtēju, bet būtu labi to tiešām konkrēti ievērot. Kā jūs, kā komisija konkrēti pārbaudīs, vai šis princips dalībvalstīs tiek de facto piemērots un kas konkrēti notiks, ja kāda dalībvalsts šos pienākumus neievēros vai neievēros pietiekami, vai komisija ir konkrēts rīcības plāns? Thank you. We have two minutes to answer. Ir divas minūtes, lai sniegtu atbildi. Uh, așa cum spuneam, partenerii. Kvalitatīvas partneru attiecības uh, Eh, struktūru fondu un investīciju kontekstā ir tiešām ļoti būtiskas. Un es eh, apsveicu jūsu komiteju, kas cīnījās par eh, šā principu iekļaušanu piektajā pantā, ka ir jāņem vērā pašvaldību viedoklis, pilsoniskā sabiedrības viedoklis un sociālo partneru viedoklis, izstrādājot šīs programmas no paša sākuma tālāk tās īstenojot un arī izvērtējot rezultātus. Tas būs ļoti būtiski, vedot sarunas par šīm īstenošanas programmām un par partnerību. Un Hāna kungs turpinās sarunas par partnerības nolīgumiem Un kā jau es norādīju, ir uh, atšķirīga situācija dažādās valstīs. Ir tādas valstis, kur, piemēram, kā piemēram Bēģijā, kur šis princips ir absolūti pašsaprotams, bet ir citas valstis, kur šādas uh, pieredzes nav, kur nav pierasts, ka uh, šā, uh, nevalstiskās organizācijas piedalās šajā procesā. Uh, un uh, bieži vien netiek ņemts vērā sociālo partneru viedoklis. Līdz šim tas nebija obligāti jādara. Tagad mēs pievērsīsim dalību valstu uzmanību sarunās par rīcības programmām, kā tas ir jādara. Un mēs arī uh, centīsimies nodrošināt, ka šīs, uh, šie priekšlikumi tiks apstra, apspriesti ar sadarbības partneriem vietējā līmenī. Un uh, tās palīdzēs izvairīties no projektiem, kas neņem vērā vietējo iedzīvotāju vajadzības, jo ir pieredze, ka ir bijuši tādi projekti, kas tiek iesniegt vienkārši, lai gūtu finansējumu un to iztērētu. Uh, un uh, uh, rezultātā tie neatbilda iedzīvotāju vēlmēm. Tagad mēs to nevaram vairs atļauties. Ir jāinvestē nepieciešamos pasākumos veselības aprūpē, infrastruktūras attīstībā un uh, ir jānovērš uh, neliederīgas investīcijas. Saruna procesā Mēs sadarbosimies, mēs arī jūs informēsim par to, kā šī partnerības principi tiek īstenoti, un arī reģionu partneris ir, reģionu komiteja ir mūsu partneris, kas arī var mums sniegt nepieciešamo informāciju, jo reģionu komitejā ir pārstāvēti vietējās un reģionālās administrācijas pārstāvji. Un uh, Tāpat ir jāiesaist arī uzņēmēji un, un augstsko pārstāvji, arī viņu viedoklis ir jāuzklausa. Mums ir jāievēro tātad uzstāšanās laiks, saka priekšsēdētāji. Nākamo jautājumu uzdod Rēnkes kundze. Paldies, priekšsēdētāja Kreto kundz, dārgie kolēģi. Dalību valsts tiek aicināts iekļauti izstumtās marginalizētās grupas programmu izstrādāšanā un atskaitīties par investīciju efektivitāti. Tīpaši tiek pieminēta Romu grupa, bet no iepriekšējās pieredzes nav skaidrs, vai tiešām dalību valstis realizē šo aicinājumu. Jautājums, kā jūs kā nākamā komisāra nodrošināsiet, ka marginalizētās kopienas kā Romi tiktu pēc iespējas labāk iekļauti uh, kohēzijas politikas plānošanā un gūtu maksimālu labumu no šīs politikas īstenošanas? Otrs jautājums ir par vienlīdzības principu starp vīriešiem un sievietēm, kas ir noteikts Eiropas Savienības fonda līdzekļu izmantošanas vispārējā regulā. Tas attiec ne tikai uz sociālā fonda izmantošanu, bet arī reģionas attīstības fonda un kohēzijas fonda finansētajiem projektiem. Kā jūs nodrošināsiet dzimumu vienlīdzības principu ievērošanu kohēzijas politikas realizēšanā un ko darīsiet, lai nodrošinātu, ka tas tiek izpildīts? Paldies! Mums ir vēl, tātad tur bija divi jautājumi, bet jums ir tikai divas minūtes, lai atbildētu. Um, așa cum știți, uh, și cum am și spus, grupurile marginalizate, cei vulnerabili. Paldies, marģinātās tās grupas un vājākās grupas, protams, ir jāizmanto, ir jāpalīdz tām, viņ, tām ir jānāk pie mums, un mēs nedrīkstam tās atstāt nelaimē. Eiropas parlamentā, jūs zināt to tikpat labi kā es, jā, netiek, nepaiet ne gads, ne pusgads, kamēr nerunājam par Romu stratēģiju. Tā ir Eiropas problēma, kas nav risinām tikai vienā vai divās dalībvalstīs. Tā ir, ar to ir jātiek galā visiem kopīgiem spēkiem. Un runājot par reģionālu politiku, um, par to mēs nevaram tajā tās ietvaros pievērsties tikai vienai mazākuma tautībai. Mums ir jāņem vērā viss reģions kop, kopumā un jāpievērš tieši tiem reģioniem, kas ir vismazāk attīstīti. Tur ir, protams, Romu kopienas, bet tām bieži vien ir liela loma, bet tās nav vienīgās. Un ir jāizmanto problēma, eh, programmas, kas ir tieši paredzētas šīm kopienām. Un eh, te jāiesaist arī komisārs sociālajās lietās un darba nodarbinātībā. Jūs zinat, ka es nāku no valsts, kurā ir liela eh, Romu kopiena, bet eh, nesen biju Itālijā un redzēju, ka tur notiek eh, darbs pašvaldību līmenī, lai integrētu Romus un tiek attiecīgi viņiem paredzēti pabalsti, līdzekļi lai palīdzētu novērst bērnu klaidonību un citas dažādas problēmas. Ir gadījumi, kad cilvēki nevar braukt ar autobusu, jo viņiem nav naudas biļetei, tāpēc bērni netiek sūtīti skolā, un pret šādiem gadījumiem, šādos gadījumos ir dalībvalstīm jāspēr konkrēti soļi. Izglītība, pieeja veselības aizsardzības sistēmai, te ir konkrēti soļi, kur ir vajadzīga abpusēja vēlme, ir tradīcijas kultūra, bet arī kopīgi noteikumi. Jābūt vēlmei no abām pusēm, gan tiem, kam palīdz, gan tie, kuriem, kuri palīdz. Līdzekļus nedrīkst izšķērdēt. Es Itālijā redzēju pati savām acīm, kā nauda tiek izdota, bet tā netiek izmantot tam, kam tā ir paredzēta katrā ziņā netiek prātīgi izmantota. Esmu viensprātis, ka ir jādara vēl vairāk, un ir, mm, Roma problēma ir jārisina, un jātiek tajā ir uz priekšu. Ir kaut kas jādara, viņi ir jāintegrē, ir jāparedz uz dažāda veida operācijas, un tas ir sociālo lietu un darba nodarbinātības komisāra joma, joma, kur ir jāparedz jaunas stratēģijas, daudzgrību plāni, bet ir jāsagaida arī pavisam konkrēti uzlabojumi. Runājot par dzimumu, līdztiesības ar vīriešiem un sievietēm, es domāju, ka mm, par šo, šai jomā man nevajadzētu uzsvērt, ka esmu ilgi darbojusies un ļoti priecājos, ka šis princips tiek iesaistīts ka šis princips ir eksante nosacījums dalībvalstīs, ka nav nevienas dalībvalsts, kuras var izvairīties. Tātad eksante nosacījums. Tiek paredzēti līdzekļi, projekti invalīdiem un invalīdēm. Tur ir arī paredzēta dzimuma līdztiesība, ir dalībvalstīs jābūt stingrām prasībām un jāsako līdz, kā tiek izlietoti līdzekļi. Un šī te nosacītība, nosacījumi ir ieviesti, un tas ir ļoti labi, jo mēs Eiropas vienībā esam civilizēta valsts, mēs neatstājam cilvēkus nelaimē, visiem jābūt ar vienādām iespējām un jābūt līdztiecībai ar vīriešiem un sievietēm, jāatbalsta visas mazākuma mazākum tautības, ne tikai Roma, Romi, bet arī citas. Long answer. Ah. Paldies par šo garo atbildi. Man būs tagad jāierobežo jūsu atbilžu laiks uz vienu minūti. Lūdzu, centieties nepārsniegt piešķirto uzstāšanās laiku. Un nākamo jautājumu uzdod Viktors Uspaskičs. Runāšu lietuviešu valodā. Paldies. Godātā uh, kandidātus. Kundze, ceru, ka jūs uh, kļūstiet par komisāru, jūsu atbildes ir tiešām ļoti kompetentas. Bet, nu, daudz jautājumi ir līdzīgi. Mēs jau runājām par uh, līdzekļu izmantošanu, par absorpciju, par investīciju prioritātēm, bet mans jautājums būs nedaudz atšķirīgs. Uh, jums būs jāpieņem kopīgi lēmumi komisāru kolēģijā. Un kā mēs zinām, tieši atbalsts uzņēmējiem var novest pie konkurences eh, noteikumu pārkāpumiem, pie konkurences skropļojumiem. Un eh, vajadzētu tādēļ uh, līdzekļus novirzīt infrastruktūras veidošanai, nevis uh, sniedzot tiešu atbalstu uzņēmumiem, jo, ja ir atbilstoša vide, tad arī uh, būs vieglāk veidot uzņēmumus. Runājot par mūsu pieredzi, sapārt programmas īstenošana savā laikā noveda pie daudzu uzņēmumu bankrota. Uh, Patiesībā mēs rezultātā zaudējām vairāk līdzekļu nekā mums piešķirtais finansējums. Līdz ar to ir jādomā par to, kā līdzekļus izmantot efektīvāk. Paldies. Tagad atbildi. Viena minūte. Paldies. Un es mēģināšu ievērot savu runā, runāšanas laiku. Vispirms, paldies par jūsu sniegto viedokli. Esmu pārliecināta, uh, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Arī mēs interesējamies, esam interesēti rezultātu panākšanā, negribam naudu iz, iztērēt neliederīgi. Katrai dalībvalstī ir jā, spēr būtiski soļi savu programmu pieprasījumu izstrādē. Jāskatās, kā šie jautājumi ierakstās kopējā ekonomikas sektora a, situācijā, kopsakarā. Jāskatās, vai konkrētie pasākumi ir nepieciešami. Ir jātīsta arī darījumu rūpniecības joma, it īpaši mazie un vidēji uzņēmumi, kas ir mūsu tautsemniecības mugurkauls. Nepieciešams īpaši pievērsties rezultātiem un izvēlēties to, kas ir vislabāk piemērots atsevišķo reģionu vajadzībām. Es domāju arī, ka ar dalībvalstīm ir vajadzīga laba komunikācija, ir jābūt lietas kursā par to, kas notiek uh, Arī parlaments 2015. gada beigās, es um, parlamentā 2015. gada beigās ceru celt priekšā ziņojumu par reģionu politikas attīstību, un tad mēs redzēsim, kas ir paredzēts arī tālākiem 2017. līdz 30. gadam. Paldies! Paldies priekšsēdētāji, runāšu zviedru valodā saka Hedskons. Jūs noteikti zināt, ka administrācijai un administratīvai kapacitātei šai jomā ir tiešām uh, liela nozīme piešķirto līdzekļu izmantošanā. Uh, un tādēļ tam ir jāpievērš uzmanība. Bet, ja administratīvā spēja nav ideāla, tad var, uh, varam nonākt pie tā, ka līdzekļi netiek atbilstoši izmantoti tīpaši kohēzijas politikas jomā. Kā jūs strādāsiet pie tā, lai nodrošinātu administratīvo spēju īstenot jaunos tiešību aktus? Eh, protams, eh, svarīgs ir arī partnerības jautājums, kā esat paredzējuši atbalstīt neatkarīgās nevalstiskās organizācijas un to spēlēto lomu izvirzīto mērķu sasniegšanai reģionālās politikas jomā. Paldies. Divas minūtes atbildēji. Paldies. Domāju, ka šī administratīvā kapacitāte ir daudz svarīgāka nekā mūsu piešķirtais finansējums dalībvalstīm. Ja nav administratīvās kapacitātes dalībvalstīs un reģionos, tad nav iespējams liederīgi izmantot šo finansējumu par labu pilsoņiem. Esmu pilnīgi vienisprāts ar jums, ka šī administratīvā spēja ir viena no svarīgākajām struktūra fondu un investīciju apguvē. Tas ir jau īpaši svarīgi mazāk attīstītajos reģionos, kuriem bija grūti, kuriem radās grūtības Eiropas finansējuma apguvē. Un reģioni nespēja, dalībvalsts nespēja palīdzēt šim, eh, šiem reģioniem finansējumu izmantošanā. Ko nozīmē administratīvā kapacitāte? Tas nozīmē tikt galā ar visiem administratīviem procesiem, lai eh, atbalsts pienākt saulaicīgi. Um, publiskās administrācijas valsts pārvaldes grūtības tātad ir radījušas lielu aizkavēšanos līdzekļu piešķiršanā. Ir arī tie, kas uzrauga Eiropas līdzekļu izmantojumu, un es domāju, ka dalībvalstīs netrūkst auditētāju un revidentu. Domāju, ka ir svarīgi šeit apmainīties ar viedokļiem un labākajām praksēm. Es nāku no valsts, kura ir iznākusi pirms 25 gadiem no sociālisma sistēmas, un, manuprāt, laba prakse ir viena no svarīgākajām lietām. Dažkārt lietas darbojas, citkārt atkal netik labi, un pie mums publiskais iepirkums ir galvenais kļūdu avots. Kā zināt, reizēm ir bijusi iespēja um, palīdzēt dalībvalstīm izmantot to rīcībā esošos finanšu instrumentus, un arī nevalstiskās organizācijas un to rīcība brīžiem rada bažas. Uh... Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Pirākī kundze, lūdzu, nākamais jautājums. Paldies, priekšsēdētāji. Kredīt burbulis, uh, pēc, uh, kas pārsprāga pēc finanšu krīzes, ļoti negatīvi ietekmēja MVU Tik izveidot jaunu finanšu instrumentu, lai atrisinātu šīs problēmas patreizējā plānošanas periodā, veicinot privātā sektora aktīvāku iesaistīšanu un kā pēc jūsu domām šos instrumentus uh, vajadzētu izmantot tālāk, lai uh, mazinātu krīzes radītās sekas. Es nāku no Grieķijas, kur eh, tiešām šī krīze ir situsi ļoti smagi gan MVU, gan arī cilvēks, kur zaudējuši darbus. Vai jūs izmantosiet šo struktūru fonds ne tikai, lai finansētu jaunus kredītus, bet refinansētu esošos? Paldies! Efariso, uh, sigur că ka Paldies! Nedomāju, ka būtu jāaizmirst par grieķu tautas ciešanām pēdējās krīzes laikā. Jūtu tā ļoti līdz. Kohēzijas politikai bija un ir ļoti nozīmīga loma krīzes skartās valstīs. Krīze mūs skar dažādās, dažādos līmeņos, un valstis ir mēģinājušas ievērot stingrus pasākumus, lai nepieļautu vēl lielāku budžeta deficītu. Nā, tām ir nācies šo to upurēt, bet pateicoties Eiropas kohēzijas politikai, šo mm, ieguldījumu samazinājums ir iespējams, bijis iespējams ierobežot, kas attiec uz Grieķijas. Septiņ, vairāk nekā 70% no valsts ieguldījumiem nāca no kopienas fondiem. Kā zināt, mm, te, ja šai, šai valstī un citās valstīs, kas cietuši no krīzes, ir jārīkojas aktīvāk, jo ir jāiedzena nokavētājs un tām ir grūtāk panākt progresu. Ir tātad vajadzīgi papildu ieguldījumi, kas šais valstīs ir pilnīgi neiztrūkstoši, nepieciešami. Un tas, protams, prasa uh, finanses. Ir m, mm, palīdzības dienesti, konsultanti, iespējas ar, apsvirsties ar valsts iestādēm. Paldies, nākamais jautājums, Dan Čilas kundze. Deputāti Eiropēni. Es eh, domāju, ka tava pieredze kā Eiropas parlamenta deputātei būs uh, tev ļoti noderīgi šai darbā. Tu zini, cik svarīgi ir sadarbība starp komisāriem un atbilstošajām Eiropas parlamentu komitejām, un tas tev palīdzēs īstenot veiksmīgu sadarbību reģionālās politikas jomā ar um, Eiropas parlamenta reģionālās attīstības komiteju. Uh, Eh, iepriekšējā runātāja jau pieminēja šo eh, kļūdu līmeni eh, programmu īstenošanā. Ko esi paredzē, esat paredzējusi darīt, lai samazinātu šo kļūdu īpatsvaru, kas bija gan 2007.13. gadā, gan arī joprojām? Paldies, Jorika! Paldies par šo. So šiem laipniem vārdiem, ir skaidrs, ka palikšu, ka saglabāšu ar jums kontaktus, kā teicu, laika posms 2007. līdz 13. gads atbilst 7%, tur bija 7% līdzekļu paredzēti investīcijām un attīstībai kļūdu skaits, atvainojos, bija 7% šajos fondos, un tikai 1% bija krāpšana, kas um, šobrīd tiek izmantota, e, izmeklēta, un um, izmeklēšanas gaitā tiks uh, spērti konkrēti soļi, tiks apturēts Eiropas finansējums vajadzības gadījumā, ja tiks konkrēti konstatēts, ka ir bijusi krāpnieciska uh, um, ir bijuši krāpnieciski nodomi attiecībā uz Eiropas finansējumu, runāt par Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem, Eiropas iestādēm ir pienākums raudzīties un gādāt par to, lai Eiropas nodokļu maksātāju naudu tikt izmantot pareizi, bet bieži vien ir arī administratīvas kļūdas. Lielākā daļa ir uh, kļūda rodas tāpēc, ka uh, nav zināšana par regulām, netiek tās pareizi piemērotas. Šie jautājumi tā tad ir skaidri jārisina. Bieži vien ir kļūdas valsts iepirkumā, un dažkārt jau mēs esam sūtījuši speciālistus. Eiropas iestādes ir finansējuši tātad konsultantus, kuri dod padomus dalībvalstīm, lai tās varētu gūt labumu no, šī, no mūsu programmām un no citu starptautisko iestāžu programmām. Un tā tad tas dalībvalsts gūst atbalstu šajā savās pūlēs. Pogoviča kunga jautājums. Godātā komisārs amata kandidāte, jūs esat no Rumānijas, es no Slovēnijas. Uh, Man šķiet, ka abas valstis eh, ir labi zināmas eh, ar to, ka mums ir grūtības piesaistīt un apsaimniekot un eh, izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Jāsaka, problēma nav ar to, ka būtu par maz finanšu līdzekļu absorpcijas problēma ir. Jūs runājāt par to, ka vajadzētu likvidēt daudz, teiksim, apgrūtinošas mm, procedūras, bet es uzskatu, ka mums ir jāfokusēs uz partnerības programmām un operatīvajām programmām. Komisija ir jānodrošina mm, tas, ka iesāktais tiek turpināts, un jums kā komisārei būtu jārealizē proaktīva pieeja attiecībā pret dalību valstīm. Mēs uzskatām, ka maksājuma plūsma nedrīkst pārtrūkt, nedrīkst būt maksājuma kavēšana, un komisijai būtu jāizdara lielāks spiediens uz dalību valstīm, lai tās izdarītu savu mājas darbu. Paldies. Un ko jūs darīsiet šai sakarā? Paldies. Lūdzu, sniedziet īsu atbildi, saka priekšsēdētāji. Liels paldies. Šo pēdējo gadu laikā šī problēma tiešām ir skārusi vairākas valstis, kā jau es to norādīju. Mēs esam pieņēmuši, apstiprinājuši regulas, kas tiks īstenotas, bet arī dalību valstīm ir labāk jāsaprot, uh, kā šie eh, līdzekļi ir eh, reāli jāizmanto. Nevajag steigties eh, attiecībā uz fondu absorpciju, ir jāpiedāvā kvalitatīvas programmas. Un šie līdzekļi ir atbilstoši jāizmanto, iztenojot programmas, jāizvērza prioritātes un ir uh, jānovērš sadrumstalotība un neefektīva līdzekļu izmantošana. Attiecībā uz reģionālās attīstības fondu mēs liksim akcentu uz inovācijām, atbalstīsim mazās un vidējās uzņēmumus un uh, maz zemu oglekļa eh, izmēšu ekonomiku. Mēs arī uh, veicināsim uh, Eiropas uh, fondu absorpcijas uh, līmeņa pieaugumu. Es neatgriezīšos pie administratīvās rīcības spējas, ko jau pieminēju, bet uh, tā tiešām ir izšķiroši svarīga. Tā ir svarīgāka par piešķirto finansējumu, jo ir gadījumi, kad līdzekļi netika izmantoti šādu administratīvo problēmu dēļ. Tomēr esmu optimiste un es domāju, ka mums izdosies kopā ar dalību valstīm situāciju uzlabot, lai līdz 2015. gadam situācija uzlabotos un piešķirtais finansējums tiktu izmantots pēc iespējas labāk. Petrovska kungs. Eiropas Savienība ir paredzējusi konkrētu finanšu palīdzību Ukrainai, bet uh, Jāsaka, ka šī palīdzība nebūs efektīva, ja Ukrainas transporta infrastruktūra netiks savienota ar Eiropu. Un konkrēti ir jārunā par Polijas austrumu reģioniem, kā Ļubeļšķina, kur es arī pārstāvu. Uh, Ko jūs kā komisāre e, darīsiet un kā atbalstīsiet pasākums kohēzijas un reģionālās e, politikas ietvaros, lai palīdzētu investīciju, atbalstīt investīcijas um, um, ceļu infrastruktūras uzlabošanā, konkrēti E40 tīkla uzlabošanā? Paldies, lūdzu īsu atbildi. Mulțumesc foarte mult, sigur. Paldies. Mēs visi paužām solidaritāti ar uh, Ukrainas tautu. Es nu pat pieminēju arī uh, valstis, kuras vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Un Eiropas komisija ir pieņēmusi lēmumu turpmāko piecu gadu laikā uh, neuzņemt jaunas dalību valstis. Uh, bet šajā kontekstā reģionālās politikas nozīme pieaugs. Mums ir arī programmas, kas ir uh, paredzētas šīm valstīm uh, makro reģionu kontekstā. Ir pirmsiestāšanās instrumenti. Uh, Hāna kungs nodarbosies ar kaimiņu attiecību politikas īstenošanu. Šeit es domāju Moldovu, Ukrainu, Serbiju, kuras uh, nākotnē varētu kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Runājot par šo stratēģiju, Ukraina tajā piedalīsies un ir jāizstrādā konkrēti pasākumi, lai atbalstītu šā reģiona iedzīvotājus bet arī infrastruktūras projekti ir ļoti būtiski arī mūsu reģionos Eiropas Savienībā. Un jūs zinat, ka liela daļa kohēzijas fonda līdzekļu tiek novirzīta infrastruktūras attīstībai. Uh, un esmu apņēmusies uh, šos jautājumus apspriest ar Hāna kungu, kurš būs atbildīgs par kaimiņu attiecību politiku, un arī ar manu kolēģi no transporta ģenerāla direktorāta, lai mums būtu tāds kopskats un lai mēs labāk varētu saprast, kā jāuzlabo un jāattīsta transporta tīkla, attīst, e, tā, transporta tīkls Eiropas Savienībā un kā tas sasauc ar kaimiņu attiecību politiku bez paņemšanas. Sorry. Bien, buenos días, señor. Labdien! Protams, kā jūs zināt, ir daudzas pašvaldības, arī tā, kurai es piedaru, daudzus gadus cieši no tā, ka fondu līdzekļi tiek iesaldēti un netiek izmaksāti. Gribētu saprast, kā notiek uh, kredītu piešķiršana un kādi ir noteikumi, kādi ir kopējie noteikumi 23. pantā. Um, kas ir šeit saistīts ar makrokondicionalitāti. Ir jāievēro konkrēti de, budžeta deficīta nosacījumi, kuri mūsu gadījumā nav iespējami. Piemēram, Spānijas valsts 33% viņiem ir paredzēti 10, 33% no valsts līdzekļiem, bet saņem reāli tikai 10%. Jautājums, kā panākt šo valsts līdzekļu ieves, ieguldīšanu pēc paredzētā, lai varētu piekļūt šiem struktūru fondiem am uh, răspuns uh, la prima întrebare adresată de domnul Van Nistelrooy. Jā, es atbildēšu uz jūsu pir pirmajā jautājumā, ko uzdeva Rokungs, uh, bija runa par 23,4 miljārdiem neieguldīto līdzekļu, tātad līdzekļu apgūšanas problēma, un Eiropas komisija cenšas panākt ilgtermiņa risinājumu, lai, aiz, lai izvairītos no maksājuma iesaldēšanas vai aizkavēšanas, jo tam ir ietekme uz programmu izpildi. Tās ir problēmas, kuras radās a, konkrētajā vietā, proti līdzekļi tika aiz, ies, komisija nav samaksājusi vajadzīgo summu, Un um, runājot par 2015. gada budžetu un arī 14. gada budžetu, um, komisija risinās šīs te maksājuma aizkavēšanas, aiz, maksājuma aizkavēšanas jautājumu, lai līdzekļus varētu saņemt. Kas attiecas uz nosacītību, nosacījumiem ir parlamentu un padomus kopīgi saskaņoti noteikumi, kas tiek efektīvi un samērīgi piemēroti, ievērojot nediskriminācijas principu starp dalībvalstīm, ņemot vērā arī katras dalībvalsts tautsamiecisko situāciju un citas pazīmes. Esmu gatava runāt par noteikumiem. Komisijai ir iespēja ar parlamentu tos vēl pārunāt mm, arī par līdzekļu apturēšanu. Cerams, ka tas nenotiks nevienai valstī, ka šie noteikumi netiks piemēroti nevienai dalībvalstī, bet kā komisāre, protams, es ņemšu vērā visu informāciju, kas būs manā rīcībā, lai attiecīgi rīkotos. Es atkārtoju finansējumu apturēšana un makroekonomikas klauzula ir pēdējais solis, ko komisija var spērt pēc ilga procesa. Mēs uzklausīsim attiecīgās dalībvalsts, būs diskusijas, kas ilgs mēnešiem par makroekonomikas nosacījumiem. Concordo con i miei colleghi sulle preoccupazioni delle. Dargie kolēģi, runājot par um, krāpšanas gadījumiem un dažādām, dažādiem pārkāpumiem, ceru, ka Citā gadījumā mums būs iespēja vēl par to runāt, bet vēlētos pajautāt, ko, uh, iecelt, uh, ko komisārs kandidāte domā darīt, lai cīnītos ar šīm parādībām un arī par pagātnē plānotajiem līdzekļiem kohēzijas politikas ietvaros ir bijuši vērtējumi, kas no, ir veikti kvantitatīvā aspektīvā aspektā, respektīvi nodotie līdzekļi, priekš, uh, kvalitatīvās priekšrocības, kas tiek dot, radītas, kā komisārs, kandidāte vēlas strukturēt šo vērtējumu sistēmu jaunajam plānošanas periodam. Mulțumesc. Prima parte a întrebării dumneavoastră se referă la transparență. Paldies. Tātad pirmais jūsu jautājuma Pirmā daļa attiecas uz uh, atklātību un caurskatāmību. Protams, mums ir jāīsteno nulles iecietība pret krāpšanas gadījumiem, un mēs sadarbosimies ar Olafu. Šāda sadarbība jau notiek starp reģionālās attīstības ģenerāldirektorātu un uh, Olafu. Un ir jāveic gan uh, profilaktiski pasākumi, gan arī jāveic korekcijas pasākumi ir jāpievērš uh, dalību valstu uzmanība tam, ka ir jācīnās pret korupciju un arī uh, kopā ar uh, Transparency International mēs uh, esam uh, paredzējuši uzlabot uh, publiskā iepirkuma procedūru, tiks nodrošināta tehniskā palīdzība līdzekļu izmantošanā Un esmu pārliecināta, ka šo jautājumu mums būs iespēja apspriest arī nākotnē. Otrs jautājums bija par izvērtējumu. Tas, manuprāt, ir svarīgs punkts, eh, kas nodrošina pievienoto vērtību ekonomikas attīstībai, darba vietu radīšanai un uh, Eh, tas mums šajā krīzes situācijā tiešām ir nepieciešams. Mēs nedrīkstam upurēt kvalitāti kvantitātei attiecībā uz eh, šo līdzekļu absorpciju. Ir jāuzlabo absorpcijas līmenis, bet tas nedrīkst notikt uz programmu kvalitātes rēķina mēs uh, arī runājām par IKP Bet uh, galvenais kritērijs, manuprāt, ir radīto darba vietu skaits un uh, ekonomikas attīstība. Paldies. Nākamais papadakis kungs lūdzu. Jā, kred... Paldies. Um, manā valstī Grieķijā periodā no 2007. līdz 2013. gadam struktūru un darbu izveidē tika piešķirti daudz līdzekļi, bet tika noraidīti kā nepiemērīgi, neatbilstoši prasībām pret aplūšanas skolu būvis un citi projekti. Turklāt mm, no esošiem fondiem, esošie fondi tiek apcirpti un dalību valsts netiek netiek ņemt vērā situācija konkrētajā semestrī. Kā jūs domājat izmantot esošo, esošo sistēmu, lai vērstos pret barbariskajiem, metri, mē, mē, barbariskajiem pasākumiem, kas faktiski apdala mūsu valsti uz pārējo Eiropas dalību valstu fona? Like Lūdzu, eh, sniegt tiešām ļoti īsu atbildi. Jā, paldies ja mēs runājam par makro reģionālajiem nosacījumiem un par tādām ārkārtas hipotētiskām situācijām, ar ko līdz šim neesam saskārušies, protams, ir skaidrs, ka struktūrētā dialoga ietvaros starp Eiropas komisiju un uh, Eiropas parlamentu šos jautājumus risināsim, ja tas būs nepieciešams. Un runājot par finansējumu zemestrīču un plūdu seku likvidēšanai, tad uh, gribu teikt, ka ir solidaritātes fonds, un šos jautājumus mēs risināsim uh, krīzes situācijā sadarbībā ar atbilstošo komisāru. Ir tiešām nepieciešams uh, nodrošināt ātru rīcību šajās situācijās, ja mūsu uh, Um, iedzīvotāji cieši no dabas katastrofu sekām. Es uh, uh, arī vēlos paust solidaritāti ar uh, Grieķijas, uh, Spānijas uh, un uh, Portugāles um, ekonomiku. Es domāju, ka ir tiešām jāstrādā pie krīzes seku pārvarēšanas. Un uh, es domāju, ka mums vēl daudz kas būs darāms arī nākotnē. Dalība valstis tiešām saskaras ar lielām grūtībām, ir notikusi fiskālā konsolidācija, ir nepieciešams veicināt ekonomikas atlapšanu, bet šis uzdevums nav viegls un tādēļ ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts un padomu pieņems arī atbilstošu lēmumus um, novembrī. Paldies! Man ir identisks jautājums, kā uzdeva mans kolēģis no Polijas, un tādēļ es to neatkārtošu, bet varbūt paturpināšu viņu uzsākto domu. Jautājums ir par Karpatu stratēģiju. Um, Būms, uh, kas nāk no Polijas, Slovākijas, Ungārijas un arī Rumānijas, šis reģions ir ļoti svarīgs. Un patreiz minētās dalību valstis ir strādājušas eh, ļoti cieši kopā daudzās jomās. Mums būtu nepieciešama lielāka iniciatīva no pašām dalībvalstīm, es esmu pārliecināta, ka tādas noteikti būs. Un būtu ļoti labi, ja mēs, kā Eiropas parlamenta deputāti, varētu atbalstīt viņus šajā sakarā. Vai jums ir plāns apmeklēt konkrētus reģionus, lai pārliecinātos, kā tiek izmantot fondu līdzekļi? Un es gribētu izmantot šo iespēju un aicināt jūs uz Austrum Slovākiju, tad jūs varētu apmeklēt Slovākiju, Poliju un Ungāriju un arī apmeklēt varbūt Ukrainu. Un tad redzēsiet, eh, kā eh, Karpat stratēģija varētu dot pienesumu nākotnes problēmu risināšanā. Paldies! Paldies, paldies par šo aicinājumu. Un um, makro reģionālā stratēģija ir redzama. Es atbalstu to, jo šī stratēģija mobilizē dalībvalstis un palīdz tām pārvarēt grūtības, ar kurām tas saskars konkrētajos reģionos, bet stratēģija prasa arī dalībvalstu rīcību visaugstākajā līmenī. Donovs vai Donovs stratēģija uh, apvienoja Rumānijas un Austrijas premjeru un tika runāts arī, arī, tika arī pārējās valsts, kas ir šajā reģionā izlēma pievienoties šai stratēģijai. Visām attiecīgajām valstīm ir jāpievienojas Karpatu stratēģijai, visām iesaistītiem valstīm jāpievienojas Karpatu stratēģijām un te arī dalībvalstu um, pašvaldību iestādēm ir labāk jāizprot, kā um, apmierināt savas vajadzības. Nevaram mēs visu izlemt Briseles līmenī, mēs nezinām, kas notiek Baltijas valstīs, Slovākijā vai aiz Donavas. Gardonavas krastiem. Ir vajadzīga tehniskā palīdzība, bet iniciatīvai jānāk arī no dalībvalstu puses. Kas attiec uz jūsu aicinājumu, es mēģināšu apmeklēt lielu um, reģionu skaitu. Uh, ir vairāk nekā 270 reģionu un uh, Es ceru, ka droši vien, ka man neizdosies visus apmeklēt, kamēr Eiropas Savienība bija maza relatīvi. Tas varbūt vēl bija iespējams, bet pirmā mana vizīte būs reģionā, kas no šī finansējuma gūst vislielāko labumu un arī reģionā, kurā ir vislabākie rezultāti bet pie viena es pievērsīšos arī mazāk attīstītākajiem reģioniem, kuriem ir vajadzīgs šī, ka, ka, kas īpaši izjūt šo fonda, vajadzība pēc šī fonda finansējumu. Mums jānāk klā, palīgā, mēs negribam sodīt vai, bet drīzāk palīdzēt. Cilvēki sagaida dalībvalstīs to, ka mēs palīdzam iztērēt šo finansējumu. Paldies, tas bija pietiekami īsi, bet, bet mums, mēs jau 25 minūtes esam atpalikuši no grafika, un es lūkšu ikvienu nākamos desmit runātājus izteikt, uzdot jautājumus ļoti kodolīgi un ļoti ievērot grafiku un arī atbildes. Es došu jums vienu minūti atbildēju. Nākamais jautājums ir no Šmitas kundzes. Paldies! Ir aizvien pastāvošas bažas par birokrātiskajiem procesiem, kas ir saistīti ar formu atgūšanu. Eiroparlaments uzdod jautājumus par to, kāpēc cilvēku uzticēšanās parlamentam ir mazinājusies. 70% Septiņas liekas, ka Eiropas iestādēs ir problēmas. Citas, Ola, stati, arī statis, statistika no Olafa par 2013. gadu norāda, ka Eiropas struktūra fondās korupcija pieaug. Runājot, ka ir nepieciešama transparence, es lūkšu uz īsi un konkrēti atbildēt uz to, kā jūs savā kopdarbi, sadarbībā ar Olafu m, mm, redzat komisijas plānus ieviest Eh, eventuāli Eiropas prokuratūru un kā jūs, kā jūs redzat Eiropas iedzīvotāju lomu šajās te uh, noziedzības un krāpšanas apkarošanas iniciatīvās? Paldies! Atbilstoša Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana varētu būt saistīta ar zināmu prestīžu, un tādēļ arī mūsu atbildība ir uh, nepievilt uh, mums uh, šo iedzīvotāju uzticību, un mēs nedrīkstam pieļaut nekādu krāpšanu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanā. Protams, ir jācīnās pret krāpšanu mēs veiksim pasākumus, lai uzlabotu caurskatāmību šajomā. Kad tiek konstatēti trūkumi, un jānorāda, ka ne jau visi trūkumi nozīmē krāpšanu. Eiropas Savienības iedzīvotāji atbalsta reģionālo politiku varbūt nesam pietiekami daudz informējuši par šīs politikas pozitīviem rezultātiem. Desmitiem tūkstoši darba vietu ir radītas, ir veidot, izveidots daudz jaunu uzņēmumu pateicoties sniegtajam atbalstam. Esam paredzējuši arī cieši sadarboties ar Eiropas prokuratūru, kad tāda tiks izveidota. Tagad Suza Vāknerkungs uzdod jautājumu. Paldies, kandidāts kundze. Jā, mums vairs nav atlicis daudz laika, tādēļ runāšu īsi. Strakt, struktūra fondi un citu Eiropas uh, fondi uh, nozīmē, ka milzīgs līdzekļu daudzums tiek uh, novadīts līdz, uz dalību valstīm. Un uh, ko esat paredzējusi darīt, lai informētu pilsoņus par to, ka šis finansējums palīdz radīt darba vietas? Kā panākt, lai žurnālisti un citi speciālisti izskaidrot iedzīvotājiem, ka šie līdzekļi tik izmanto darba vietu radīšanai? Par to daudz nerunā. Cilvēki par to nav informēti. Otrkārt, ko jūs domājat par to, eh, kāda ir administratīvo iestāžu un eh, revidentu auditoru loma gan Eiropas līmenī, gan eh, arī dalību valstīs un vietējā līmenī, lai nodrošinātu šo fondu pārvaldību. Paldies, piekrītu jums, ka mums ir jāuzlabo saziņa, komunikācija. Mums ir jāīsteno eh, reglament, regulu normas un jāīsteno arī eh, noteikumu vienkāršošana, lai atvieglotu eh, Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu. Tāpat mēs līdz šim neesam bijuši uh, Uh, spējīgi uh, veiksmīgi skaidrot šīs uh, mūsu īstenotās politikas pozitīvo ietekmi. Tas būtu sakāms gan par reģionālo politiku, gan kohēzijas fondu. Tātad pēdējo gadu laikā ir izveidotas 514 tūkstoši jaunas 514 eh, tūkstoši jaunu darba vietas un 70 eh, eh, tūkstoši jaunu uzņēmumu izveidoti. Ir uzvē, izbūvēti ceļi, ir pieciem miljoniem Eiropas pilsoņu nodrošinātu piekļuvē internetam un 3,2 miljoniem pilsoņu um, nodrošinātu piekļuvi tīram dzeramajam ūdenim. Šie skaitļi būtu jāatkārto, būtu pilsoņi jāinformē par to, uh, cik liela ietekme ir kohēzijas politikai. Uh, cilvēki bauda šīs politikas rezultātus un bieži vien par to nemaz nav informēti, kā ir izmantots arī Eiropas Savienības finansējumu šo mērķu sasniegšanai. Dārgā Korina, um, ekono, um, enerģētikas ek, taupīšana ir viena no svarīgākajiem uh, enerģetikas drošībai, it īpaši ārējiem piegādātājiem, it īpaši Eiropas un Krievijas attiecību kontekstā, ņemot vērā enerģētikas jomu, ņemot vērā kohēzijas fondu un pateicoties reģionālās un kohēzijas eh, komit reģionu komitejas centieniem, mums ir izdevies mm, panākt enerģētiskās efektivitātes uzlabošanos un arī projektu atbilstību, lai piekļūtu šiem fondiem. Aizvien vairāk cilvēkiem ir iespēja piekļūt šiem līdzekļiem. Un ko jūs domājat darīt, lai kohēzijas pakete turpinātu virzīties jaunās Eiropas Savienības efektīvās enerģētikas politikas virzienā. Această comisie pentru că este cea care a jucat un rol major în creșterea legăturilor. Gribētu uzteikt reģionālās attīstības komiteju, kur ir spēlējusi tiešām būtisku lomu uh, attiecībā uz kohēzijas fondu un uh, reģionālās attīstības fondu izmantošanu energoefektivitātes uzlabošanai Eiropas Savienībā. Ir pašreiz paredzēts jaunajā finansēšanas periodā pieve, piešķirt vismaz 38 miljārdus eiro, lai uzlabotu mājokļu um, eko, enerģētisko efektivitāti, lai attīstītu atjaunojamos enerģijas avotus un risināt citas problēmas enerģetikas jomā. Tāpat ir paredzēts investēt energoresursu piegādes drošības nodroši garantēšanai, un tāpat šis jautājums ir tiešām viens no prioritāriem. Paldies. Tagad vārds. Paldies, priekšsētājs kundze. Viens no Eiropa vienības problēmām ir tāda, ka savienības robežas vairs nav pārskatāmas. Bieži vien grib sastrādāties reģioni, bet da, um, negrib sastrādāties dalību valstu galvaspilsētas. Vajadzētu izveidot juridisku instrumentu, lai panāktu lielāku Eiropas teritoriālo sadarbību. Vai jūs varētu palīdzēt šo, panākt šī instrumenta izmantošanu reģionālā sadarbībā, lai nepieļautu to, ka valstis kavē starpreģionālu sadarbību. Kā jūs to domājat darīt? Un viens no būtiskākiem kaimiņu attiecību politikas elementiem ir, ir tāds, un tas noteikti mums arī palīdzēs, ka nākamos divos gados mums ir jāturpina strādāt pie kohēzijas politikas nākotnes, lai tā netiktu atcelta pa dažādu sektoru nozaru politikas labā, lai tā turpinātos arī pēc 2020. gada. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc foarte mult, așa cum... Paldies par jūsu jautājumu. Jautājumi tas robežs, kā jūs teicāt, šodien ir nav pārskatāmas un tās var šķērsot. Robežs nav saredzams, respektīvi, un ir pārobežu elementi, kas ļoti dabi, labi, manuprāt, darbojas dažās Eiropas Savienības zonās, un domāju, ka pārobežu sadarbības programmas tika ieviestas tieši tādēļ, lai dziedētu dažas brūces, kuras mūsu Eiropas kontinentā vēl nav aizvilkušās. Atcerēsimies piemērus Francijas, Spānijas robežas, pierobežā tika būvēt, uzbūvēta slimnīca. Starp Rumāniju un Ungāriju notiek izcila pārobežu sadarbība. Es gribētu, lai šie instrumenti turpināt to attīstīties. Jūs no otras puses runājat par kopienu līmeņa, pašvaldību līmeņa palīdzību un reģionu sadarbību. Domāju, ka dalībvalstīm vajadzētu pašvaldību iestādēm un reģionu iestādēm ļaut brīvi rīkoties. Tām vajadzētu ļaut izstrādāt pareizās programmas, jo tieši reģioni vislabāk pārzina problēmas, kas tajos ir, kas attiec uz uzbrukumiem kohēzijas politikai un centieniem samazināt tās rīcībā esošos līdzekļus. Es to visu ļoti labi zinu, bet ceru, ka kohēzijas politika arī pēc 2020. gada turpinās darbosies, darboties, jo tas ir harmonisks Eiropas instruments nevienlīdzības novēršanai. Paldies, nākamais jautājums no Ropas kunga lūdzu. Paldies, priekšstādētāja. Komisāra amat kandidāts kundze. Jautājumi zināmā mērā atkārtojas pēc savas būtības. Uh, Bet, domāju, visi esam viensprātis, ka laba pārvaldība ir priekšnosacījums veiksmīgai dažādu rīcību politiku īstenošanai. Kā to pierādījis prakse, labākos rezultātus var sasniegt tad, kad reģionālās pārvaldes struktūras piedalās dažādu partnerības projektu īstenošanā. Kādu lomu jūs spēlēsiet, lai uzlabotu reģionālo pārvaldību un ko darīsiet, lai panāktu praktisku decentralizāciju dalību valstīs? Vai jūs varētu dot konkrētus piemērus šādiem pasākumiem? Paldies! Într-adevăr, buna guvernare este esențială. Jā, ir tiesa, ka laba pārvaldība ir svarīga, ka ir jānodrošina administratīvā rīcības spēja Eiropas Savienības uh, līdzekļu izmantošanā. Tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu veiksmīgu šo līdzekļu izmantošanu. Ir veikti pētījumi par pārvaldības uh, modeļiem un par partnerības Uh, un um, sadarbības kodeksu īstenošanu. Es domāju, ka tas viss ir jāņem vērā. Uh, ir, uh, protams, dalība valsts situācija ļoti atšķirīga. Ir valstis, kas ir pilnībā decentralizētas, ir arī centralizētas valstis. Un līdz ar to ir uh, jāraugās, kā šīs programmas tiks īstenots atšķirīgās valstīs, jo situācija tiešām ir dažāda. Paldies, priekšsēdētāji! Tīri varbūt no praktiskāka skatu punkta daudzi cilvēki man ir sūdzējušies, ka viņi ir realizējuši projektus uz vietām, uh, bet uztraucas par negatīvu ietekmi eh, tām, ka maksājumi tiek kavēti un tālāk, un rezultātā daudz zaudējam eh, pieredzes ziņā un zināšanu ziņā šie cilvēki aizplūst prom. Ko raudzīsiet, lai, ko darīsiet, lai šie panākumi eh, netiktu mazināti un kādas izmaiņas jūs darīsiet, lai šī pārēja no viena komisijas sastāva uz jaunu komisijas sastāvu negatīvi neietekmētu sabiedrību uz vietām un tos, kuri ir uh, guvuši labumu no iepriekš realizētiem projektiem. Paldies! Paldies! Uh, jā, tiek veidota jauna Eiropas komisijas struktūra sakar, saskaņā ar Junkera kunga iecerēm un esmu apņēmības pilnā sadarboties ar kolēģiem, uh, izmantojot uh, kohēzijas un reģionālās attīstības fondus. Mēs sadarbosimies ar viceprezidentu Katainenu, lai nodrošinātu pēc iespējas labus rezultātus. Rīcības eh, programmās tiešām eh, būs eh, aktīvi jāstrādā 2014. 15. gadā šīs programmas ir jānostāda uz pareizām sliedēm šim uh, programmu īstenošanas periodam un arī jānoslēdz iepriekšējais programmēšanas posms, tas ir tātad 2007.13. gads. Paldies! Tālāk nākamais jautājums no Abauns kunga lūdzu. Saki. Buenos días, señora Kreto. Me gustaría insistir en. Labrīt, Kreto kundze, un. Jā, es esmu šeit. Es gribētu iedziļināties reģionālajā un pārobežu sadarbībā. Jūs gribat to pastiprināt, bet uh, līdzekļi tam nav. Piemēram, runājot par Basku zemi, pārobežu sadarbība nozīmē uh, runāt par sadarbību valsts starpā. Tomēr ir daudz šķēršļi, kas jāpārvar. Pārobežu sadarbībai ir jābūt operatīvākai un tai būtu mazāk jābūt atkarīgai no centrālās valdības darbībām. Īrija arī šeit tika pieminēta, un Īrijā pārobežu sadarbība ir veicinājusi mieru un samierināšanās procesa uh, veiksmīgu īstenošanu, Vai jūs esat ieinteresēta uzsākt varbūt līdzīgu programmu, kas atbilstu mūsu Basku zemes vajadzībām? Un ko jūs darīsiet, lai veicinātu pārobežu sadarbību? Atkarībā, protams, arī no tā, ko darīs centrālā valdība. Paldies! Mm, paldies! Mm, man noteikti būs liels prieks apciemot Basku zemi un palūkoties, kādas ir tajā valdošās problēmas. Bet jautājums ir jārisina, protams, ar attiecīgajām valdībām, īpaši Spānijas valdību. Uh, ir vajadzīga diskusija un laba sadarbība starp reģionu un attiecīgajām valstīm. Protams, vēsture ir atstājusi savas pēdas visās mūsu dalībvalstīs, visos reģionos, un uh, reģionu politika varētu palīdzēt mums dziedēt dažas no brūcēm, jo ir cilvēki, kas ilgus, ilgu laiku iebilda pret sadarbību reģi, reģionu starpā, piemēram, Ziemeļīrijā, um, domāju, ka pārobežu sadarbība ir patiešām fundamentāla. Dom, piekrīt jums, ka šīs, šie centieni ir jāturpina, un tiem ir jābūt kopīgiem. Paldies, Etriģ kungs, lūdzu. Paldies. Es būšu neraksturīgi laipns un došu jums jautājumus, kur var atbildēt ātri ar jā. Es nāku no uh, centrālās daļas rietumiem. Kā BBC norāda, eh, tas ir viens no trūcīgākajiem reģioniem. Pēc karalistē 21% no mūsu iedzīvotājiem pelna mazāk nekā 250 mārciņu nedēļā. Mums ir grūti laiki, jā. Kā paskaidrosiet maniem vēlētājiem, kā Eiropas Savienība ir iztērējusi nodokļu maksātāju naudu? Uh, piemēram, veicinot Eiropas Savienības vienotību par 5000 eiro vai 411 tūkstoši eiro suņu fitnesa centram Ungārijā. Ja jūs nevarat paskaidrot, tad varbūt varat apsolīt, ka pārtrauksiet šķiest naudu un beigsiet atbalstīt duļķainas schēmas. Paldies! Am... Um, Paldies. Um, zināt, um, man citas starpā ir, manas atbildības jomā ir arī saņēmēju, līdzekļu saņēmēju efektīva, līdzekļu efektīva izmantojuma joma. Domāju, ka um, jūsu reģions atvadoties no rūpnieciskās pagātnes, ir izmantojis krietni daudz Eiropas finansējumu. Jūs varētu izskaidrot saviem līdzpilsoņiem to, kā viņi ir guvuši labumu no rūpnieciskās pārstruktūrizēšanas, no, no mm, atvadīšanās no rūpniecības. Um, Rietum Midlenda ir viena no Anglijas reģioniem, kas ir viena no mazāk attīstītājā, attīstītākajiem un pēc uh, pieņemtiem noteikumiem ar konkrētiem mērķiem un, un kritērijiem ir uh, jālūk, jāskatās um, uz to, kā vairīties no līdzekļu izšķiešanas. Jūs minējāt fitnes centru, golf laukums un tam līdzīgi. Mm, varbūt Eiropas Savienība uzskatīja, ka nebija pietiekami daudz darba vietu vai ekonomiskās darbības. Mēs nevaram atvadīties no visām programmām. Visiem būtu labi mm, nodarboties ar vingrošanu, bet mēs nevaram atļauties lietot līdzekļus tur, kur ir daudz aktuālāks, sasāpējušāks problēmas miljoniem bezdarbnieku. Esmu gatava doties pie jums un Uh, mainīt, uh, diemžēl, Lielbritānijā plaši valdošos aizspriedumus par to, kā Eiropā tiek tērēti valsts līdzekļi, jo šie līdzekļi tiek tērēti pilsoņiem, lai, uh, aiz, lai atbilstu viņu vajadzībām, tostarp arī Lielbritānijā. Paldies! Tālāk Austervičus kungi jautājums. Paldies priekšsēdētāja komisārs amatkandidāta kundze pēc ekonomikas krīzes joprojām eh, piedzīvojām un ciešām no smagām sociālo-ekonomiskām sakām. Viena no zaudētāju grupas ir MVU, jo mēs esam tikuši izslēgti no finanšu plūsmas, kā arī no tirgiem. Man ir bail, ka mums ir vairāk jāuztrauc par absorpcijas kapacitāti, nevis par investīcijām. Ko jūs darīsiet, lai ierobežotu tā saucamo slikto absorpcijas kapacitāti un lai MVU vairāk saņemtu investīcijām? Un kādus jaunus finanšu instrumentus jūs piedāvāsiet MVU, lai tie piekļūtu pie uh, Eiropas Savienības līdzekļiem? Um, par samērīgām cenām. Paldies! Jūs eh, pieskarāties mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas rāda darba vietas un ekonomikas izaugsmi. 2007. 13. gada um, plāna, plāna perioda laikā tika piešķirt 7 miljārdi eiro un tika summa dubultot un reāli tiek iztērēt 140 miljārdi. Šī summa tika veltīta darbības programmām, bet arī apgūšanas kapacitātes celšanai, jo mēs nevaram pieļaut situāciju, kad ir progrā, tik tādas programmas, kas nav pietiekami apgūstams, un šo te absorpciju vai apgūšanu um, mēs um, šai sakarā mēs lūdzām dalībvalstīm vairāk sadarboties ar mazajiem idejiem uzņēmumiem, atrast iespēju piesaistīt citus dalībniekus, kas varētu uh, pēc iespējas palīdzēt uzlabot šīs te eh, kohēzijas politikas ietekmi. Paldies. Paldies, un tagad došu vārdu Geriks kungam. Paldies, prokomisārs kandidāts kundze. Jūs minējat nepietiekamu kapacitāti, bet eh, administrācija kļūst aizvien birokrātiskāka, kriterija kļūst aizvien vairāk. Ko jūs darīsiet, lai reģionoru, lai mazinātu birokrātiju reģionu politikā un vienkāršotu fondu apgūšanu. Eiropas komisija, dalībvalsts un reģioni Eiropā mm, apmainās ar pieredzi. Ko jūs darīsiet, lai šo pieredzes apmaiņu vēl veicinātu un vēl konkrētāk ņemot vērā to, ka Eiropas ne, nefinansēja Dalmācijas pievienošanu Eiropai. Ko jūs darīsiet, lai risinātu robežu situācijas starp Bosniju un Hercegovinu, ja, piemēram, ho, ho, o, ja Bosnija pievienosies Eiropas Savienībai? Paldies! Domāju, ka birokrātija ir krietni samazinājusies pēc jaunās regulas pieņemšanas parlamentā. Cits starpā domājam arī, ka nedomājam, ka komisijai vajadzētu noteikums vēl vienkāršot, jo dažās valstīs, lai izmantotu Eiropas finansējumu, ir jāiegūst vairāk nekā 40 pārakstu, bet to neprasa Eiropas likumi drīzāk katra pati valsts, katra valsts pati uh, birokratizē šo procesu un ir jāatrod līdzsvars no vienas puses starp plašošanu un otras puses starp noteikumu ievērošanu un programmu kvalitātes kontroli. Jūs zināt, kā ir vienkāršošana, bet no otras puses ir ļoti daudzi, kas prasa vēl stingrākus noteikumus, lai uh, Uh, valsts līdzekļi tiktu pareizi izmantoti. Un abiem, abām nometnēm ir taisnība. No vienas puses vajag vienkāršot, lai varētu līdzekļus vieglāk iegūt, bet no otras puses valsts līdzekļu kontroli ir stingri jākon, mm, ir, ir jāveic pietiekami stingri. Arī pieredzes apmaiņa ir nozīmīga. Visos reģionos varbūt nav pietiekami labi zināmas uh, Eiropas finansējumu iespējas, ir jāapmainās ar pieredzi starp um, tiem, kas ir jau labi izmantojuši um, inteliģento specializāciju. Um, dzirdēju aizstāvi runas par labu šim, šim iedzienam, kā darīt, lai katrs reģions uzlabot savas tehniskās spējas, pat mazāk attīstītākie uh, reģioni reizēm var kļūt par pievilcīgiem turisma mērķiem, piemēram, ne visi reģioni Grieķijā var specializēties tehnoloģijā un kļūt par silikonu ielējām, bet katrai valstī ir savas spēcīgās puses arī vājajiem. Ir skolas, ir universitātes, valsts pārvaldi, kur, kur, kur, kur varētu darboties efektīvi. Tos visus vajag sēdināt pie viena galda un mēģināt viņiem teikt, lūk, šeit ir stiprās, stip, stiprās puses cuika Rumānijā, Paļinkā, Ungārijā, Feta, Grieķijā. Domāju, ka do, mēs varētu darīt tā, lai informācijas aprite starp valstīm un reģioniem uzlabotos. Ir inovācijas platforma un katrs reģions var a, doties uz turieni un gūt informāciju par labākajām Eiropas finanšu apguves un piekļūšanas iespējām. Paldies! Paldies, un vispēcot pēdējais jautājums no Vanas kundzes. Paldies, mans jāpēdējais jautājums ir saistīts ar klimata aizsardzību un ekoloģisko ekonomiku. E-komisija jūlijā sniedza paziņojumu par green economy un par potenciālu ieguldījumu, potenciālu ilgspējīgā ekonomikā jaunajiem, par jaunajām zaļajām darba vietām, kam nedrīkst būt pakārtot loma, bet tieši otrādi Mm, reģionu fondiem jāsniedz pie, ieguldījums konkurētspējai. Mums ir vajadzīga prioritarizēšana, un, lai šī zaļā ekonomika kļūtu konkurētspējīga un tai būtu nākotne. Ko jūs domājat konkrēti darīt, lai šo te politiku pastiprinātu? Mulțumesc foarte mult! Liels paldies! Jā, ir tiesa, ka šajā jaunajā programmēšanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam uh, vides dimensija ir ļoti būtiska, un kā jau es norādīju, 37 miljārdi eiro tiks ieguldīti energoefektivitātes uzlabošanā. Tāpat uh, ir uh, prasība īstenot um, plašāk uh, ieviest uh, šos uh, ekoloģiskos aspektus. Jūs pārstāvat zaļo grupu. Jā, tiešām es domāju, ka mēs daudz varam darīt, lai uzlabotu mūsu dzīves vidi un mūsu bērnu dzīves vidi. Un uh, var, jā, šajā uzklausīšanā mēs daudz runājām par atklātību, par cīņu pret korupciju, par darba vietu radīšanu, ekonomikas attīstības veicināšanu, bet varu jums apsolīt, ka šo vides dimensiju, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga, mēs noteikti uh, paturēsim prātā. Paldies, gribu pateikties deputātiem par uzdotajiem jautājumiem un komisāra amata kandidātei par atbildēm. Šis ir bijis garš un grūts rīts, bet tajā pat laikā ļoti interesants. Liels paldies visiem par ieguldījumu! Pirms dodu vārdu komisāra amata kandidātei noslēgumu uzrunai, aicinu Mišelu Lebruna kungu, reģionu komitejas priekšsēdētāju, izteikt eh, trīs minūšu uzrunu kā labu tradīciju šīs komitejas darbā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, pateicos eh, reģionālās attīstības komitejas deputātiem par iespēju jūs uzrunāt šorīt. Komisāra amata kandidāte uzskata, ka kohēzijas politika ir ļoti būtiska. Un uh, pašvaldības, ko mēs pārstāvjam, pārstāvam, saņem 70% no struktūra fondu līdzekļiem un tos pārvalda. Un uh, patiesībā uh, komisija darbojas kā starpnieks starp Eiropas institūcijām un pašvaldībām. Un es gribētu runāt par to, ka reģi, kādas ir svarīgākās punkti reģionu komitejas izpratnē. Tā tad ir jāiestrādā jauna reģionu izpratne stratēģijā Eiropa 2020 un tas arī uh, atspoguļojas Baltajā grāmatā, eh, runājot par to, kādai jābūt ir eh, šai politikai pēc 2020. gada. Un eh, būtu nepieciešama arī baltā grāmata par pilsētu darba kārtību. Ir jāparedz urbānā, ja pilsētu dimensija visās Eiropas Savienības politikās uh, periodā no 2014. līdz 2020. gadam. Uh, šeit ir runa par 350 miljārdiem eiro, un mēs turpināsim uh, komisāra Hāna uzsākto darbību. Reģionu komiteja ir gatava sadarboties ar Eiropas komisiju, jautājums, ko esat paredzējusi darīt, lai uzlabotu fondu absorpciju reģionālajās un vietējās pašvaldībās. Esam gatavi šo jautājumu apspriest arī reģionu komitejas Koter komisijā nākamnedēļ. Uh, tāpat mēs uh, Turīnā pieņemtajā uh, rezolūcijā prasījām samazināt līdzfinansējumu, ko sniedz pašvaldības uh, īstenojotajās programmās. Mums ir uh, jāizmanto elastību, lai veicinātu izaugsmi tajās reģionos, kur, uh, kur ir uh, visvairāk cietuši no krīzes un kur atrodas uh, nopietnās grūtībās. Tāpat ir jāīsteno. Ja Uh, tāda politika, ka jāskaidro pilstoņiem, uh, kā viņu dzīvi ietekmē Eiropas Savienības īstenotā politika. Un es domāju, ka atvērto durvju dienas, ko mēs organizējam, ir unikāla iespēja to darīt. Un viss noslēgumā kaimiņa attiecību politika. Reģionu komiteja uztur kontaktus ar mūsu austrumu kaimiņu valstīm un vidusjūras reģiona dienvidu valstīm Un mēs stiprinām sadarbību ar vietējām un reģionālām pašvaldībām, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Es augstu vērtēju, kandidāts kundze, jūsu vēlmi kļūt par pilsētu un reģionu vēstnieci Eiropas komisijā un īstenot uh, ar uh, apņēmību kohēzijas politiku. Varat rēķināties, ja jūs tiksiet iecelti šai amatā, par ko es nešābos, ar reģionu komitejas atbalstu šīs politikas īstenošanā un uh, īstenojot mums tik tuvo daudzlīmeņu pārvaldības principu. Paldies, Paldies Lebrun kungam. Tagad gribētu aicināt Krecu kundzi komisāra amata kandidāti e, teikt noslēguma vārdus ne ilgākā 5 minūtes, lūdzu. Paldies, es izteikšos īsāk, jo es zinu, ka es eh, savās atbildēs pārsniedz man atvēlēto laiku. Šiem noslēgumu uzrunai bija sagatavojis kaut ko par kohēzijas politiku, bet mēs jau trīs stundas par to esam runājuši. Tādēļ es gribētu dalīties dažās domās ar jums. Man tas bija ļoti emocionāls pasākums, jo esmu šeit strādājusi astoņus gadus. Vispirms kā novērotāja gadu pirms Rumānija iestājās Eiropas Savienībā, un es atceros pirmo dienu, kad ienācu parlamenta ēkā un kādas bija mans izjūtas, kad pirmo reizi kļuvu par Eiropas parlamenta pilntiesīgu deputāti. Uh, Gribu teikt, ka man šodien bija daudz grūtāk uzstāt, būtu bijis daudz grūtāk uzstāties, ja nebūtu šī milzīgā pieredze, ko guvu astoņu gadu laikā kā Eiropas parlamenta deputāte. Domāju, daži no jums mani jau zina, esmu tieši tāds pats cilvēks kā līdz šim un uzturēšu savas attiecības tieši tāpat kā līdz šim, ir tīpaši ar šo īpašo komiteju augst vērtējot jūsu milzīgo pieredzi un vienmēr būšu gatava un priecīga apmainīties ar viedokļiem, lai mēs pieņemtu lēmumus kopīgi, jo es domāju, ka ir ļoti svarīgi strādāt kopā pilsoņu interesēs. Tā kā esmu pārliecināta, ja tikšu apstiprināta amatā, tad eh, noteikti mēs eh, varēsim arī kopīgi cīnīties par vienlīdzīgu attieksmi pret visām dalību valstīm. Un man vienmēr būs prieks būt šeit. Ikreiz pēc tam, kad jūs vēlēsieties to. Un, protams, tas tad, ja jūs vēl lemsiet par labu manam turpmākajam liktenim komisāra, komisāras amatā. Paldies! Thank you. Thank you, Mrs. Kretsu. Thank you all the members. Paldies Kretu kundzei, paldies visiem deputātiem. Pirms eh, noslēdzu šo sēdi, gribu pateikt, ka koordinātoru novērtēšanas sanāksme notiks šodien aiz slēgtām durvīm no pulkstens vieniem līdz diviem telpā 4B001. Sēdes lēdzu. Paldies!